Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Dāmas un kungi, eh, ar lielu prieku eh, šodien izpildīšu svarīgāko uzdevumu - sasveicināties ar jums eh, komitejas vārdā. Daudzi kolēģi komitejā ir izrādījuši interesi pievērsties atjaunojamo enerģiju jautājumiem nedaudz padziļinātāk. Paštai gan ne visi ir atnākuši, bet es ceru, ka mūsu klausītāju klāsts būs kuplāks. Eiropas Savienība enerģētikas jautājumos pēdējos gados ir izdarījusi ļoti daudz. Enerģētika kļūst par vienu no svarīgākajām Eiropas tēmām. Uh, enerģijas apgāde no visādiem skata punktiem kļūs svarīgāka. Proti enerģijas daudzums, enerģijas piegādes, eh, neatkarība no trešajām valstīm. Jādomā arī par eh, cenu veidošanās eh, politiku, jo cenu jautājums ir ļoti svarīgs mūsu pilsoņiem un uzņēmumiem. Un vispēcot jādomā arī par to, kā nodrošināt to, lai enerģētika būtu videi draudzīga. Pēdējos gados notika vairākas diskusijas, ir pieņemti arī vairāki likumdošanas akti. Jūs noteikti tam visam sekojāt līdzi, un tāpēc es detalizēti par visu nestāstīšu. Bet jāsaka, uh, ka sākumā eh, mēs eh, runājām galvenokārt par iekšējo enerģijas tirgu. Tas bija tādas iekšējas debates. Mēs runājām par Eiropas tīkliem, par starpsavienojumiem. Tas ir ļoti sarežģīts temats, un komisārs Ettingers ir ļoti daudz paveicis šajā jomā. Tagad mūs arvien vairāk uh, interesē arī tas, kas notiek ārpus Eiropas. Mēs lūkojamies, vai nav kaut kādi enerģijas avoti ārpus Eiropas, vai nav sadarbības iespējas, kas pavērtu mums jaunus horizontus. Mēs tagad pievēršamies kaimiņu valstīm, ar kurām iepriekš neesam tik padziļināti sadarbojušies. Un tagad mēs gribam uh, vairāk uzzināt par to, kas notiek vidusjūras reģionā. Uh, Eh, gribam dzirdēt dažus vārdus par attīstības potenciālu, par tehnisko novērtējumu, jo šajā nedēļā mums jau notika diskusijas eh, par tehnoloģiju attīstību. Ir daudzi un ļoti interesanti jautājumi pārunājami. Un tāpēc vēlos, pirms sāksim uh, uzklausīšanu, pateikties tiem, kas uh, uh, izteica šo iniciatīvu, kas uzstāja, uh, ka uh, šai uzklausīšanai jānotiek pēc iespējas ātrāk. Angelika Nīblere bija viena no ierosinātājiem, bet, protams, arī citi. Mēs pieaicinājām vairākus ekspertus, kas šodien mums palīdzēs. Ceru, ka šis pasākums palīdzēs mums visiem iegūt labāku pārskatu Eh, gan tiem, kas ir šodien klāt, gan tiem, kas pēc tam izlasīs šīs uzklausīšanas protokolu. Un tagad došu vārdu Angelikai Nīblerei. Paldies priekšsādātāji, kolēģi un kolēģis, godātie kungi eksperti, dāmas un kungi. Arī no savas puses vēlos sveikt visus šodienas uzklausīšanā Un man jāsāk ar pateicības vārdiem Herbertam Rolam par to, ka viņš bija gatavs, sadarbojoties ar sekretariātu, organizēt šo uzklausīšanu. Šodien mums nav daudz laika, un tāpēc uzreiz ķersimies, vērsim pie ragiem. Es vadīšu pirmo paneli, un jāsaka, ka visos paneļos piedalās uh, izcili runātāji. Mēs pēdējos gados jau daudz dzirdējām par dezertek projektu, un tas kļūst atkal no nu, jauna aktuāls. Ņemot vērā, piemēram, Vācijas atteikšanos no kodola enerģijas. Um, tas ir projekts, kas var ātri tikt īstenots. Es veicu visus runātājus. Pauls Vanzons, kas strādā dezertēka iniciatīvā Vācijā, Albrechts Kaups no eh, Eiropas un Vidusjūras eh, enerģētikas tirgus integrācijas projekta MedEmip. Tad no Elzasas, vai drīzāk tagad no Barcelonas, Marks Strauss. Viņš ir uh, vecākais konsultāts um, Vidusjūras Savienības sekretariātā enerģētikas jautājumos un visbeidzot Kristofers Burkhards, uh, vicepriekšsēdētājs um, sabiedriskajās lietās um, uzņēmumā First Solar. Mēs uzreiz tagad sāksim uzklausīšanu. Katram runātājam būs aptuveni 8 līdz 10 minūtes, ja jūs piekrītat, un tad būs laiks diskusijām. Lūdzu. Jā, paldies, Van Nibleres kundze, paldies par ievadvārdiem. Liels paldies arī par ielūgumu uzstāties šajā uzklausīšanā. Tas ir liels gods, un uzskatu, ka tā ir lieliska ideja prezentēt mūsu idejas, pastāstīt par to, uh, Uh, cik tālu esam pavirzījušies, un arī par to, kādi būs nākamie soļi, uh, lai turpinātu iesākto. Tad uh, jūs redzat, kāds ir nosaukums. Impuls ilgtermiņa labklājībai vidusjūras reģionam un Eiropai. Un tagad ātri izskatīsim šo prezentāciju. Jūs noteikti pazīstat šo karti. Eiropa un Ziemeļāfrika, tad šeit ir prezentētas. Eiropa ir iezīmēta tumšākā krāsā ar to domu, ka saules tur ir nedaudz mazāk nekā Ziemeļāfrikā, kur saule uh, spīd biežāk. Un es domāju, ka jūs dzirdējāt arī uh, par projektu Desertek, jūs dzirdējāt par to, ka uh, Ziemeļāfrikā ir daudz reģionu, kur ir maz iedzīvotāju, uh, plašas teritorijas, kur var veiksmīgi izmantot saules un vēja enerģiju un izmantot šo iegūto enerģiju gan vietējiem iedzīvotājiem, gan daļēji eksportam uz Eiropu. Nu, protams, tās ir aktivitātes, eh, kas tiks īstenotas nākamajās desmitgadēs, nevis šodien vai rītdien. Tā būs gara un pakāpeniskā attīstība. Noteikti jūs ziniet arī, tas skan arī eh, visu laiku ziņās, ka Ziemeļāfrika ir jauns sadarbības reģions, mēs tam tagad pievēršamies arvien stiprāk, tur dzīvo fantastiski cilvēki un uh, cilvēki, uh, kas labvēlīgi lūkojas uz Eiropu un kulturāli ir ar mums saistīti. Pašlaik šajās valstīs notiek liela attīstība, pieaug iedzīvotāju skaits, pieaug IKP, un tas viss nozīmē, ka pieaug arī pieprasījums pēc enerģijas. 85 uh, līdz 95 procenti enerģijas tiek iegūti pašlaik no fosiliem um, uh, avotiem, un tas ir par daudz. Tāpēc uh, Desertek galvenā ideja ir veicināt arī tur atjaunojamās enerģijas. Un Eiropa pašlaik, un jāsaka jau kopš ilga laika nodarbojas ar šo tēmu, tagad ir arī ilgtermiņa stratēģija. Svarīgs aspekts ir enerģi, energoefektivitāte, tas ir pamats, netērēt lieki enerģiju, tas ir pirmais solis Un tad jūs redzat, ka tas ir uh, kā uh, kāpnes, un tas ir pirmais pakāpiens. Tālāk ir decentralizācija ar domu, ka katra uh, dalība valsts dara visu iespējamo. Un tad ir, protams, iespēja apmainīties ar pieredzi un zināšanām starp dalību valstīm, palīdzēt viens otram, ja kādā dalību valstī atjaunojamo enerģiju uh, īpatsvars vēl nav pārmērīgi liels, citas valstis var palīdzēt. Un mēs visi apzināmies, ka mums ir nepieciešams palielināt atjaunojamo enerģiju īpatsvaru, arī importējot enerģiju no Ziemeļāfrikas. Eh, tas būtu ļoti rentabli. Tā ir lieliska ideja. Un eh, cenu līmenis, eh, kāds pašlaik tur pastāv un pastāvēs nākamajos gados, ir zemāks par enerģijas cenām Eiropā. Arī Eiropas parlaments ļoti daudz ir veicis lietas labā. Tagad ir, pirms diviem gadiem ir pieņemta direktīva par atjaunojamajām enerģijām. Ir arī sadarbības mehānismi sadarbībai starp dalību valstīm un arī sadarbībai ar trešajām valstīm. To mērķis ir arī uh, importēt uh, atjaunīgi iegūto enerģiju no Ziemeļāfrikas. Šie elastīgie mehānismi uh, būs un ir nepieciešami, lai nodrošinātu projektu finansēšanu Āfrikā. No Protams, šos instrumentus, kas parasti ir aprakstīti diezgan vispārīgi, ir jātransponē uh, likumdošanā un uh, īstenošanas noteikumos. Zināmā mērā nepieciešams panākt harmonizētos noteikumus, lai tos varētu izmantot visi. Ļoti svarīgi dezertēka projekta ietvaros ir ne tikai īstenot šos daudzos projektus, uh, Uh, kas veltīta saules enerģijas vai vēja enerģijas izmantošanai Ziemeļāfrikā un tojos austrumos. Nē, tikpat svarīgi ir dibināt partnerības. Mēs to visu darām cieši sadarbojoties, piemēram, ar Maroku. Maroka ir uh, viens no galvenajiem sadarbības partneriem. Mēs cieši strādājām ar Marokas valdību, ar MASEN, Marokas saules enerģijas aģentūru, Un šī sadarbība ir fórums, kur mēs varam runāt ne tikai par enerģētikas jautājumiem, bet arī par socioekonomiskajiem aspektiem, par perspektīvām, kas ir Marokas iedzīvotājiem, par uh, nodarbinātību, par zināšanu uh, apmaiņu un tā tālāk. Liela daļa mūsu darba uh, ietilpst Ilgtermiņa stratēģijā mēs plānojam uz nākamajiem 40 gadiem un pat tālāk. Bet ļoti drīz mums konkrēti jāapraksta visi sadarbības noteikumi, lai tiešām kaut kas notiktu. Tas ir pašlaik steidzamais uzdevums. Un e, tāpēc mums ir sadarbības projekts, e, pašlaik top pilotprojekts. E, kuru, kura apjoms būs aptuveni 500 megavati. Tas ir visai uh, liels projekts, it īpaši runājot par atjaunojamajām enerģijām. Un, protams, mēs runājam par maštāba ekonomiku, proti, proti uh, šīs iekārtas, kas sākotnēji izmaksā ļoti dārgi, uh, eksploatējot tās, var tikt veiksmīgi integrētas tirgū. Tad pirmais uh, projektu veids ir uh, so, uh, saules enerģijas termiskā izmantošana ar spoguļiem, tad šo sistēmu jūs visi pazīstat uh, līdz simtiem megavatu. Es tagad detalizēti par to visu nestāstīšu. Bet te jūs redzat, kādi ir mūsu uzdevumi. Un te esat iesaistīti arī jūs, uh, politikas veidotāji. Proti, uh, sākotnēji mēs runājām par tehnoloģijām, kas pastāv jau tagad. Uh, fotovoltaika, biomasa, visas šīs tehnoloģijas sākotnēji izmaksā visai dārgi. Un tad jūs redzat, kā mainās šī attiecība starp izmaksām un ieguvumiem. At pašlaik šīs tehnoloģijas ir vēl ļoti dārgas, un tāpēc ir nepieciešams atbalsts. Bet veicot mērķētas investīcijas, atbalstot partnerus, arī Ziemeļāfrikas uh, valstīs, piedāvājot viņiem ekspertīzi uh, un tehnoloģijas, mēs attīstam tirgu. Un labā ziņa ir tāda, ka ar laiku šīs investīcijas atmaksājas, un uh, pēc tam uh, izmaksas pēc 10 vai 15 gadiem uh, ir mazākas nekā iegūstot enerģiju no fosilajām degvielām. Tad kopumā izvērtējot visu šos projektus, ilgtermiņā šie projekti ir lētāki. Un uh, tādā veidā var nodrošināt energoapgādi ļoti lielā mērā. Trīs konkrēti soļi ir nepieciešami, Un tieši te ir svarīga sadarbība ar Eiropas parlamentu. Vispirms nepieciešams īstenot pirmo projektu kopā ar Maroku. Protams, e, jāatrisina finansēšanas jautājums, nepieciešams politisks atbalsts, arī rūpniecības atbalsts un sadarbības ar uzņēmumiem. Tie visi ir parastie institucionālie procesi. Mēs piesaistīsim Eiropas investīciju banku, Pasaules banku. Tie ir caurskatāmi procesi. Un tad mēs izmantosim arī devīto pantu, proti šo elastīgo mehānismu, kuru es jau pieminēju. Tā būs izmēģinājuma fāze, lai noteiktu, ka šis mehānisms tiešām funkcionē. Un tad varēs uzsākt jaunus projektus. Bet paralēli būs jādomā par to, kas notiks pēc tam. Proti ilgtermiņa partnerības ietveros starp Eiropas Savienību un Ziemeļa Āfriku var nospraust mērķus un pārunāt gan enerģētikas jautājumus, gan citus svarīgos jautājumus. Tā nodrošinot, ka ne tikai Marokā, bet Ēģiptē, Tunīsijā un varbūt arī uh, citās valstīs, kas būs gatavas ar mums sadarboties, nu, varētu tikt risināti energoapgādes jautājumi. Paralēli tiks veicināta nodarbinātība un atbalstīta vietējā sabiedrība. Nu, es laikam izmantoju man atvēlēto laiku. Noslēgumā gribu tikai norādīt, ka novembrī notiks konference uh, uz kuru jūs visi esat laipni ielūgti. Šogad tā notiks Kairā, Eģiptē. Un tajā piedalīsies, piemēram, arī komisārs Eitingers. Viņš jau apstiprināja, uh, ka uh, piedalīsies šajā konferencē. Tāpat uh, piedalīsies dalību valstu pārstāvji un Ziemeļāfrikas valstu ministri arī izrādīja savu interesi. Paldies! Liels paldies par šo prezentāciju. Paldies arī par ielūgumu šo konferenci uz Skairu. Es domāju, ka mēs noteikti eh, noskaidrosim šo jautājumu ar koordinatoriem. Un tagad došu uzreiz vārdu nākamajam referentam, Albrechts Kaups. Lūdzu. Kaupa kungs, lūdzu. Könnte jemand die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 Es arī gribētu pateikties par iespēju šeit uzstāties. Es esmu Alberts, Alberts Kaups, pēdējos gadus dzīvoju Kairā. Mans uzdevums ir koordinēt un vest dialogu ar Dienvidīdas jūras valstīm. Es ar dialogu šajā reģionā. Mēs spriežam par elektrības jautājumiem, par elektroresursu tirgu. Un es jums pateikšu īsumā ko tad mēs eh, darām mūsu projektā. Mēs esam runājuši jau divus gadus par šo projektu. Mēs eh, cenšamies eh, tālāk atbalstīt Eiropas idejas, integrēt plašāk arī Ziemeļāfriku mūsu tīklu sistēma. Un tad varbūt varī, varētu pēc tam nodrošināt plašāku eksportu no Āfrikas un arī uz Āfriku. Mēs, mūsu organizācija ir kā katalizators, mēs katalizējam komisijas pieeju, bet problēma ar katalizatoriem ir tāda, ka mēs galvenokārt pastiprinam dialogu, mēs to veicinam, bet dažreiz mūsu iejaukšanās un palīdzība arī lietas sarežģī. Pirms sešiem mēnešiem mēs. Uh, izstrādājām piecus eh, tādus eh, misijas redzējumus, apgalvojumus. Jūs varat izlasīt šos teikumus arī eh, te, ener, enerģijas ģenerāla direktorāta lapā. Un tur ir arī plašāks apraksts lasāms par situāciju vidusjūrā. Tur tiek piedāvāti dažādi risinājumi. Piemēram, viens risinājums ir noslēgt apli. Uh, Mēs arī savā darbā mm, analizējam tirgus potenciālu, arī grūtības cenšamies identificēt, cenšamies raudīties, kāda ceļa ir iespējams priekšu, kas ir iespējams, ko mēs varam darīt ar tiesiskām vai administratīvām lietām, vai te ir kādas problēmas, kas ļauj vai neļauj mums virzīt tālāk savus projektus. Mēs eh, strādājam ar vidusjūras valstīm, kā mēs to darām redziet, mēs eh, savu vīziju eh, tā kā sadalām divās daļās un salīdzinām realitāti un vīziju. Kreisajā pusē jūs redzat lielu jā un labajā pusē jūs redzat nē. Ne Mēs, mums nav problēmas kreisā attēla skatījuma, mums um, tur ir noteikts tehnoloģijas, esošās tehnoloģijas var izmantot, ir iespējams um, transportēšanu organizēt pāri vidusjūrē, tālāk visapsēs pie Lībijas, Alžīrija, Maroka un Tunisija tādā veidā ir ietverts. Šeit jūs redzat ciprus 5% un 9%, cik kreisajā pusē slaidam ir 5, labajā pusē 9, un tas ir tāds norādījums uz to, cik uh, lielā mērā šo reģionu sasniedz piegādes no Eiropas. Un situācija pēdējos piecos gados ir pasliktinājusies labajā pusē. Paskatīsimies uz vietu, kur ir tālota Ēģipte. Un pirms dažiem gadiem un nav, un arī tagad nav iespējams nodrošināt piekļuvi tiešā veidā cauri vidusjūrai uz Eģipti, ir nepieciešams šķērsot Grieķijas teritoriju, arī Krētu. Tad kreisajā pusē ir jā, labajā pusē nē, jo nē, tas nozīmē, ka esošās tehnoloģijas neļauj mums nodrošināt eh, piegāžu plūsmu cauri vai, vai pāri vai zem vidusjūras. Šeit ir vesela rinda arī melno līniju, Mēs domājam par apli, un šis aplis ir gandrīz vai noslēgt. Šobrīd esam nonākuši līdz Sīrijas robežai, varētu arī turpināt. Eh, Tehnisku problēmas nav, bet par tehniskām lietām es stāstīšu vēlāk. Tad ir divas melnās līnijas, apakšā tā ir Lībija. Pēdējos piecus gadus šajā situācija nav mainījusies. No Marokas eh, austrumiem mēs sūt nevaram sūtīt uz Sīriju. Mēs nevaram šeit eh, sinhronizēt plūsmas. Mums ir pēdējos desmit gados ir bijuši divi mēģinājumi kaut ko darīt, bet nekas nav bijis veiksmīgs. Lūk, tāda ir situācija attiecībā uz eksportu. Un, ja jūs eh, gribētu pirkt pārdot elektrību, tad ir vesela rinda šķēršļu, un dažus no tiem es arī pieminēju. saules vēja enerģija vēl ir izmantojama arī citi atjaunojamās enerģijas avoti. Te nav runa tikai par naftu vai oglēm vai eh, kodola resursiem, kas būtu konkurējuši savā starpā. Uh, bet eh, par gāzi gan jāatzīmē, ka gāze aizņem 70% tirgus, vēl elektrostacijas 70% līmenī saņēmu kā kurināmu, kā degvielu gāzi. Un gāzes cenas arī redzat tabulā pa gadiem. Šeit ir milzīgas svārstības bijušas. Un pēdējos desmit gados, protams, dinamika ir uz priekšu, uz augšu. Un ir bijusi arī šī dinamika ar pieciem līdz 15 dolāriem. Mums ir arī dati, ko sniedz citi partneri, kas strādā tieši energo uzņēmumos. Tad ir iespējams arī prognozēt tendences uz nākamajiem desmit gadiem. Mēs paredzam, ka viss šis cenas dublēsies, ne tikai cenas, bet arī patēriņš. Gāzes patēriņš pieaugs divas reizes, arī ogļu patēriņš divkāršosies, bet mēs esam diezgan skeptiski par to, vai izdosies divkāršot arī atjaunojamo resursu ražošanas apjom, apjoms. Mums ir nepieciešams vismaz četrkāršot to visu. Arī hidroresursi samazināsies par 40%, viņa nebūvē jaunas spēkstacijas, un tas ir ļoti slikti. Mums ir nepieciešami hidroresursi, tas viss ir nepieciešams, lai izlīdzsvarotu piegādes. Uh, Šobrīd mēs eh, strādājam ar šķēršļiem. Mēs eh, cenšam konstatēt, kādas ir barjeras pieprasījumā. Un lieta tāda, ka pieprasījums pēc elektrības pieaug pārāk ātri. 6, 11, 12% gadā tāds ir eh, pieprasījuma pieaugums, un šāds eh, pieauguma pieaug, eh, pieaugums arī neļauj tikpat ātri attīstīt atjaunomo resursu ražošanu. Jo nav iespējams ražot visu, ko mēs gribam un ko, kas ir nepieciešams mums ir nepieciešams paļauties uz citiem partneriem, ir elektrības patēriņš, kas pieaug ļoti ātri. Un mums ir partneri, kuriem mēs spriežam par citiem energoresursiem, piemēram, saules enerģiju. Bet, ja gribat attīstīt solāro enerģiju, tad te ir nepieciešams daudz lielākas izmaksas ir nepieciešama lielāka infrastruktūra, un galvenais ir tas, lai mums tomēr būtu šī piegāda, mums ir jānodrošina tā visādā ziņā, mēs negribam, lai tiktu nodzēstas visas gaismas. Un jāatzīmē arī sacensības ar privātiem operatoriem. Konkur, šie konkurē savā starpā, un viņiem ir nepieciešams gūt kaut kādu peļņu, lai varētu sekt arī izmaksas. Uh, Galvenais e, jāatzīmē, ka privāti operatori tomēr dārgāk ir izmaksu ziņā. Šeit šajā attēlā jūs redzat izmaksu struktūru, vai tarifu struktūru drīzāk. Šeit mēs esam sadalījuši valstis reģionā pa grupām. Apakšā ir dzeltenā strīpa, tur ir zemākie tarifi elektrībā 2,5 eiro centi. Un tad ir nākamā ar zaļo atzīmētā grupa, tur ir 7, 8 eiro centi, tā ir Izraela, Libāna, Maroka, Palestīna. Un tad vēl ir vēl viena valstu grupa, kas ir atzīmēta ar violetu segmentu, tur ir akcents uz vēja enerģiju. Mēs atzīmējam šos enerģijas veidus un valsts pa krāsām, kā jau es teicu. Un ir par šīm valstīm arī dažādi tarifi. Pašā augšā ir 23 līdz 38 eiro centi par 1 kWh stundu, bet tas attiecās uz mājasemniecībām šie ļoti augstie tarifi. 14 līdz 23, 23 līdz 38 tie ir eiro centi par kWh stundu bet Tas viss ir par energoavotiem, kas tiek ražot no saules elementiem vai arī hibrīdām formām. Un šeit ir atzīmēts arī cenas, tarifi, ko pieprasa privāti operatori. Un, ja jūs ņemat par pamatu valsts uh, pie, piegādes, tad jums privāto cenas tarifs būtu jāpareizina 1,7 vienīgā konkrēti spējīgā forma ir vēja enerģija. Ar saules eh, enerģētiku tur ir nepieciešams ļoti smagas subsīdijas, lai šis sektors kļūtu par konkurēt spējīgu. Mēs esam izanalizējuši iespējamos finanšu scenārijus un esam nonākuši arī pie labiem jaunumiem pie pozitīviem paredzējumiem. Ja jūs gribat uzbūvēt 500 megavatu uh, saules spēkstaciju, Un tad pēc 15 gadiem jūs atskatījos atpakaļ un pavaicāt, vai lēmums ir pareizs, tad atbild būtu jā, tas ir pareizi, jo apkārtējā vidu vispār viss būtu zaļāks. Par kreisa sarkanā, sarkanajā graf, daļā grafikam ir subsīdijas, kas ir nepieciešams, lai veiktu investīcijas, tālāk zaļa stabiņa šajā pašā diagramā apzīmē to, ka sabiedrība un lietotāji iegūs no šīm investīcijām, jo laika gaitā gāzes cenas celsies, fosīlais kurināmais arī kļūs dārgāks, un pēc eh, kaut kādiem gadiem šāda enerģija ir, tas ir saules enerģija, tā, tā atmaksāsies, ja jūs tagad atradīsiet pietiekamu atbalstu, investēsiet pietiekami daudz, tad laika gaitā tas viss atmaksāsies. Un kas mums būtu tāds, ko mēs nedrīkstētu darīt. Ir iespējami arī šādi staciju veidi, kā atzīmēts kreisajā stūri apakšā. Mums nevajadzētu pieļaut šo sliktāko scenāriju. Mūsu priekšā ir dažādas iespējas, jāizvēlās tikai pareizo pēc 15 e, gadiem attiecīgā stacija šīm investīcijām kļūs par zaļo staciju un visi ieguldījumi arī atmaksāsies. Un tagad īsumā par eksportu. Apmēram pirms diviem gadiem ļoti bieži Eiropa pauda paziņojums tādus, ka mums ir nepieciešams iz, izmantot vairāk saules enerģiju. Tomēr šie paziņojumi nevienmēr ir bijuši produktīvi, jo pēdējos gados viņi saka, jā, mums vajag šo solāro enerģiju, bet tomēr pirkt negrib. Un mūsu partneri saka, ka mēs negribam pirkt šādu no saules elementiem ražotu resursu, jo gribam ražot to paši. Esmu gatavs ilustrēt domu, ka tomēr ir jēga attīstīt tālāk saules enerģiju. 26 eiro centri, centi Londonā, tām tāda ir cena, un ja jūs gribat būvēt šādu pašu stāciju dienvidos, tad būs pavisam savādāk, saules stiprums ir gandrīz divreiz stiprāks, un tad jūsu ražošanas izmaksas būs apmēram 13 eiro centi. Jūs nevarat neko lētāk uzbūvēt pašu staciju dienvidu reģionā. Nebūs, teiksim, būvēšanas un instalācijas izdevumi lētāk, bet tad, kad jūs sāksiet ražot dienvidos šo enerģiju, tad jūs vajadzēs to transportēt uz ziemeļiem, atkal būs 20% zaudējums, un infrastruktūras operatoriem arī gribēsies iegūt kaut kādu peļņas daļu. Uh, bet ja jūs visu šo iestrādāt, visu šīs pieskaitāmās izmaksas joprojām finansiāli un e e ekonomiski ir sakarīgāk darīt kaut ko dienvidos. Bet lieta tāda, ka dienvidos neviens negrib uh, investēt, kāpēc? Tāpēc, ka nav pircēju ziemeļos. Un tā ir lielākā problēma elektrostacijas tiek būvētas tikai tad, ja kāds ir gatavs pirkt vismaz 20 gadus to elektrību, ko jūs ģenerēsiet jaunbūvējumā stacijā. Šobrīd tiek izmantotas trīs savstarpēji konkurējušas tehnoloģijas. Nu, Storage, die hängen sehr davon ab. Tad ir eh, termālās stacijas ar eh, uzkrāšanas iespēju. Un šīs stācijas eh, paļaujas uz eh, industriju, kam ir nepieciešamas investīcijas, un tad vēl ir saules enerģija, fotovoltāžas elementi, fotovoltu elementi, un arī šie var labi konkurēt eh, ar šīm CSP stacijām. tad saule enerģija sāks cīnīties ļoti drīz ar vēja enerģiju. Šī fotovoltu teo, eh, enerģija sacentīsies ar vēja enerģiju. Lūk, tādā veidā mēs prognozējam šo attīstību. Mēs esam izstrādājuši arī rekomendācijas. Pirmā rekomendācija ir šāda sakarā to, ka kapitāla izmaksas varbūt ne tās izmaksas, kas ir saistītas tieši ar ražošanu. Bet mm, sakarā šīm kapitāla izmaksām mums ir nepieciešams eh, paplašināt partneru skaitu. Šobrīd Arābu fondi un bankas eh, nav pilnībā iesaistījušās. Mums ir jāpaplašina iespējamo interesēto pušu tīkls. Ir nepieciešams runāt arī par elektroefektivitāti. Tas ir nepieciešams ir tīpaši strādājot ar atjaunojumiem energoresursiem. Un vairāk ir jākoncentrējas uz situāciju Ziemeļos mums ir jāatrod tur pircēji, kas 9. panta gaismā būtu gatavi pirkt. Mums vajadzētu paļauties uz starpsavienojumiem, kas nav vienmēr zaļi, ir jāatrod kāda vidēja forma starp melno, pelēko un zaļo, pretējā gadījumā ekonomiski dzīvotspējīgs šis projekts nebūs. Un tad vēl ir nepieciešams labāk izlīdzsvarot situāciju, vairāk elastīgumu, uh, attīstīt, jāizmanto kolektoru uzkrāšanas iespēju. Un ja kāds saka, ka saules enerģija ir dārga, es nāku no Eģiptes, tad tur ir būvētas piramīdas, izmantojot uh, tikai cilvēku darba spēku, cilvēku fizisko spēku un enerģiju. Esmu šeit izkalkulējis, kā notika šī būvniecība. Ja jūs gribat radīt enerģiju ēdot, tad būs 25 eiro par kilovatu stundu. Tas būs atkarībā no tā, ko jūs ēdat, vai cīsiņu, vai hamburgeru. Jebkurā gadījumā elektrība būs lētāk. Paldies! Ļoti jauks noslēgums. Un es domāju, ka tagad nākamais runātājs var uzreiz Eh, turpināt jūsu domu. Strausa kungs, lūdzu. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur le président. De... Paldies, eh, priekšsēdētāji, par to, ka uzaicinājāt mani uz eh, šo darba sesiju, un paldies, ka man ir iespēja arī uh, pastāstīt par uh, Uh, vidusjūras uh, saules enerģijas plānu un par to, kas ir uh, uzsākts jau šī darba ietvaros. Kā jūs zinat, vidusjūras saules enerģijas plāns ir viena no lielākajām iniciatīvām vidusjūras reģionā. Tā ir viena no sešām prioritātēm, par ko vienojās valstu vadītāji Parīzē 2008. gada jūlijā. Tālāk mērķi tika nedaudz pieslīpēti, konkretizēti, un vidusjūras saules enerģijas plāns ietver sevi ne tikai saules enerģiju, bet tur ir runa arī par energoefektivitāti. Un mērķis ir saražot 20 gigavatu papildus elektrības produkciju, neveicot eksportu. Eksports ir viena daļa, ko nepieciešams noteikt. Tā varētu būt apmēram ceturtdaļa no šiem gigavatiem. Un dalība valstis vēlējās, lai tiktu izstrādāts arī masterplāns, lai varētu precizēt uh, konkrētāk mērķi šī uh, lielā mērķa sas... instrumenta šī mērķa sasniegšanai. Uh, šis mērķis un šī lielā politiskā iniciatīva vidusjūras reģionā Uh, ir tādā vispārīgākā Eiropas un globālā uh, kontekstā samazināt CO2 emisijas. Uh, Eiropā ir mērķis, tātad 20-20-20, kā jūs zinat, un starp Parīzes deklarāciju un šobrīd ir izveidots sekretariāts, kurš pastāv praksē reāli no pagājušā gada beigām. Daudz, kas uh, jau ir noticis, nacionālās stratēģijas tika apstiprināts vairākās vidusjūras valstīs, uh, Marokā, Tunisijā, citās uh, rūpniecības industrijas, piemēram, Medgrid un citas arī ir konkretizētas un arī finanšu institūcijas starptautiskā mērogā paredzēja finansējumu. Tātad jau šo divu gadu laikā ir uh, uzsācies zināms process, kuram katalizators ir bijis Parīzes deklarācija, kura uh, deva tādu jaunu ātrumu, jaunu grūdienu visam šim darbam. Runājot par Parīzes deklarāciju, uh, sekretariāts ir šobrīd vienīgais projekts, kuram ir tieši pienākumi, kas ir atrodami Parīzes deklarācijas eh, pielikumā, un tas ir izpētīt to, cik iespējams ir izveidot šādu saules enerģijas plānu vidusjūras reģionā. Un tas ir tieši tas, ko mēs nu pat jau esam uzsākuši darīt. Šis mandāts tika apstiprināts um, no 43 dalību valstu puses, kas sekretariātam lūdz tālāk eh, koordinēt šo masterplānu ciešā sadarbībā ar Eiropas komisiju un dalību valstīm un visām iesaistītajām pusēm. Uh, sekretariāts, protams, bāzēsies uz uh, akī, it īpaši to, kas ir apstiprināts pēdējo gadu laikā, un arī uz dalību valsts apstiprinātajiem dokumentiem. Un attiecīgi sektoriāts pagājušā gadā veica jau darbu. Mūsu pirmā a, uh, sanāksme notika februārī Briselē, kur tika runāts par visu šo veikto darbu. Tātad, ko mēs mēģināsim darīt, balstoties uz šīs bāzes? Uh, ir pāris lietas, kas ir saistītas un kas ir absolūti kritiski būtiskas un kuras ir jāīsteno, jāveic sim, sinhroni. Pirmām kārtām ir uh, jāpilnveido masterplāns un ir nepieciešams atsaucas ietvars uh, ar visām iesaistītajām pusēm un valstīm. Un tas ļaus rast iespējas strādāt pie konkrētiem galvenajiem jautājumiem, dažus jau te minēja iepriekšējie runātāji, kas attiecīgi nosaka atjaunīgo energoresursu izmantošanu, ražošanu vidusjūras reģionā. Tā tad ir nepieciešams rast iespējas, instrumentus, ir jārod risinājums šajā ļoti svarīgajā tēmā. Tā tad ir eh, nepieciešama tiesība instrumenti, finansējums, tehnoloģijas, eh, tehnoloģija un zināšana pārnese, attīstība un kapacitātes attīstība. Ah, tas ir galvenais uzdevums, kas būs iekļauts šajā vidusjūras saules enerģijas masterplānā. Tas ir diezgan īsts tāds sintētisks politiskais dokuments un eh, nav nekādi jauni pētījumi vairs veikt papildus tiem, kas jau bija veikti. Un līdz 2011. gada beigām ir paredzēts dokuments, kas tiks liks priekšā vidusjūras reģionu valstu enerģijas ministriem līdz 2013. gadam. Mēs, protams, negaidīsim līdz 2013. gadam, lai darbotos tālāk. Mēs uh, identificējam un konkretizējam pilotu projektus un izstrādājam uh, finansējuma instrumentus, jaunus finansējuma instrumentus, lai varētu uh, realizēt šos uh, projektus. Tātad Tāds ir mūsu priekšā stāvošais uzdevums un ko mēs arī centīsimies īstenot. Tālāk, kādas ir metodas, kādas mēs gatavojamies izmantot sekretariātam? Ir konkrēta platforma, diezgan ierobežotas iespējas, eh, loma ir tātad izstrādāt visus šos, eh, šīs metodas bet, protams, ka sekretariāts atrodas dalību valsts politiskā kontrolē, jo mēs saskaramies ar tēmām, kas ir ļoti sarežģītas, ļoti politiskas, un galvenais, kā jau es teicu, ir izveidot un atzīt šādu kopējumu skatījumu uz dažādiem elementiem no visu līdzdarbojušos darba puses. Sekretariāts ir tādā kā neitrālā pozā, tātad nepārstāvot ne ziemeļu, ne dienvedu uh, pusi un nedodot priekšro kādām konkrētām tehnoloģijām. Uh, dalībvalsts un arī nozares un tāpat starptautiskās organizācijas un pilsoniskās organizācijas, protams, ir paredzēts iesaistīt visā šajā darbā. Uh, šī masterplāna ietvaros mēs droši vien vēl diskutēsim jautājumus ar dalību valstīm un mēģināsim vilzīt uz priekšdarbību piecās galvenajās jomās, kuras jau tika īsumā pieminētas. Tātad pirmais ir politiskais un regulējošais ietvers, tālāk finansējuma jautājums, fiziskā infrastruktūra, atjaunīgās enerģijas, tālāk attīstība eh, vidusjūras reģionā un tāpat arī zināšanu pārnese un kapacitātes stiprināšana, veidošana. Pavisam ātri, neies, nepieskaroties visām detaļām, gribētu teikt, ka šo dažādu elementu struktūra varētu būt sekojoša. Tā tad ir nepieciešams šis juridiskais politiskais ietvars. No vienas puses tā ir tā apņemšanās, ko pauž dalība valstis, kuras a, arī norāda, tātad kāds virziens tiks pieņemts investīciju ziņā. A, Un tas ir arī politiskais uh, ietvers, uh, kas norāda, kādā virzienā mm, valsts plāno iet uh, enerģētikas ziņā, kādas būs tālāk, tālāk attīstība investīcija finansiālā nodokļu ziņā un kāda būs arī arhitektūra šīm atjaunīgiem energoresursiem. Tālāk runājot par finansējumu. Mani divi kaimiņi jau runāja par uh, šo iztrūkstošo elementu, tātad uh, elektrības ražošanu atjaunīgiem energoavotiem. Ir šajā sakarībā nepieciešams rast risinājums. Daži instrumenti jau pastāv, bet tie nav reāli izmantoti. Mēs esam daudz runājuši par devīto pantu. Tas ir svarīgs instruments. Bet, protams, ir nepieciešama līdzsvarota ražošana vietējam patēriņam un eksportam. Ir nepieciešama arī eksporta stratēģija Un to darot, protams, ir jāņem vērā, kādas ir energo vajadzības vidus jūras uh, eh, reģionā, austrumos un rietumos. Ir veikti daudzi pētījumi, ir daudz literatūras sarakstīts par šo tēmu, un iespējams, ka mums ir nepieciešama tagad politiska stingra apņemšanās un arī skaidrāks izteiktāks politiskais signāls, lai notiktu virzības priekš. Vēl citi uh, instrumenti, kādi pastāv attiecībā uz CO2 izmešu samazināšanu. Esam diezgan satraukti, jo pašreizējā situācija mūs var novest pie tādas atpakaļkāpšanās, salīdzinot ar pašreizējo situāciju. Pat ja mēs šeit runājam tikai par varbūt uh, nelielām, uh, relatīvi nelielām izmaksām šim uh, saules uh, enerģijas uh, projektam, uh, Diemžēl ir OTS direktīvas nosacījumi, kas nosaka, ka projektiem, kas līdz 2012. gada beigām nav, tā teikt, certificēti, tos nevar izmantot Eiropā, ja vien nepastāv kā divpusēja vienošanās, kas noslēgts starp Eiropas Savienību un uh, citām valstīm. Kā mēs zinām, šāda veida vienošanās un apstiprināšana vēl nav plānota, tātad pastāv risks, ka mēs mēģinam uh, domāt par atjaunīgo uh, energoresursu izmantošanu un gribam nodrošināt sadarbību, uh, sadarbību vidusjūras uh, reģionās ar visām pusēm, bet tāpat laikā mēs riskējam zaudēt milzīgus finanšu līdzekļus, uh, lai varētu finansēt reāli šo projektu. Tātad tas ir tāds bāžu faktors ļoti būtisks, kas pastāv arī Eiropas komisijā. Tāpat nepieciešams mazināt riskus, jo mēs jau runājām par atjaunīgo energu resursu izmantošanas izmaksām, pastāv jautājumi, kas ir saistīti ar risku par dažādiem līgumiem, teiksim, 20-25 gadu garumā, un ir nepieciešams strādāt un radīt mehānismus, kas varētu ļaut mīkstināt un mazināt šos riskus un samazināt izmaksas. Tāpat labāk jāstrādā, lai izstrādātu, sagatavotu projektus, jāmobilizē dažāda veida finansējums, kas ir pieejams. Tā tad ir vesels instrumentu kopums, ko nepieciešams struktūrēt, izmantot, mobilizēt. Neviens instruments izolēti atsevišķi neļaus atrisināt šo jautājumu. Ir instruments tāds vesels klājums, ko nepieciešams koordinēt, saskaņot, lai mēs rastu risinājumus. Uh, ir nepieciešama zinām politiskā grība, ir nepieciešams darbs un ir nepieciešama spēcīga sadarbība. Bet tā tad, ja tas viss nenotiks, tad mēs nevarēsim lielā mērogā strādāt, atrisināt, izveidot tehnoloģijas un, kā jau mans centkungs teica, uh, Eh, tādā gadījumā izmaksas nesamazināsies un mēs joprojām būsim tajā pašā bezizējas situācijā. Vēl viens ļoti svarīgs jautājums ir par eh, tīkliem un infrastruktūru. Es atkal šeit detaļās neieiešu, jo tas jau tiks izskatīts citās prezentācijās, bet ir nepieciešams tāds kopskatījums uz uh, infrastruktūru un nedrīkst tikai vērst uh, uzmanību uz starp savienojumiem, starp uh, vidusjūras abām pusēm, abiem krastiem, kas, protams, ir ļoti būtiski, bet jāplūko arī starp savienojumu situācija vidusjūras reģiona dienvidos. Un tāpat ir jāuzdod jautājums arī par piekļuvu tirgumu, lai nodrošinātu, ka šī zaļā enerģija no vidusjūras dienvidu reģionu valstīm nokļūst Eiropā. Uh, Tā tad tālāk būtiskākie elementi. Atjaunīgie energoresursi noteikti tiem ir jābūt kā tādam attīstības vektoram, jo nav jēga izstrādāt šīs jaunās tehnoloģijas par lielām izmaksām, ja mēs uh, lielā apjomā nodrošināsim importu no uh, ziemeļu valstīm. Tātad tas viss ir nepieciešams šīs uh, iespējas attīstīt jau dienvidu uh, krastā vidusjūrai. Uh, jānodrošina konkrēti atbalsta mehānismi, jāveic pētniecība, jānodrošina dažādos finansējums. Tas ir būtisks elements, jo euh, Jo darbs pie šī jautājuma ļoti atšķirīgs eh, dažādajās eh, vidusjūras eh, dienvidu valstīs. Tas ir arī tāds horizontāls jautājums. Ir jāstrādā arī pie tehnoloģiju pārneses un pie kapacitātes uh, stiprināšanas. Ir jāidentificē labākās formas, veidi, kā to darīt, tāpat arī dažādas iesaistītās puses un jāizstrādā atbilstoša bāze. Tātad visas šīs tēmas ir jāapskata, jārisina ar dalību valstīm, lai mēs uh, reāli un vienot varētu virzīties uz priekšu un lai šai darbībai piešķirtu saturu. Tas ir milzīgs apjomīgs uzdevums un uh, Eiropas parlamentam, Eiropas Savienībai šeit ir uh, centrāla loma. Tātad ir nepieciešams nodrošināt šī procesa virzības priekš, ir tāds katalizators nepieciešams. Kā citi kolēģi noslēgumā arī gribētu teikt, ka mēs esam tādā izšķirošā momentā. Pāris turpmākie gadi būs izšķiroši svarīgi, un es ceru, ka mēs tomēr sasniegsim gribēto. Visi, es ceru, savienosies šajā darbā. Uh, resursi ir, ir, ir ievērojami, ir politiskā griba cīnīties pret klimatiskajām izmaiņām, energodrošības jautājums uh, uzglūn, tā tad ir arī apsvērumi par atomenerģijas izmantošanu. Mums ir iespēja virzīt uz priekšu šo kolosālo projektu uh, vidusjūras reģionā šo saules enerģijas projektu ir jāvirzās uz priekšu arī, lai vidusjūras valsts varētu būt tādā kā pionieru lomā, jo viss virzās uz priekšu ļoti ātri citos pasaules reģionos uh, - Dienvidāfrikā, uh, Indijā, Ķīnā un citur, ASV. Un ja lietas nenotiks, nevirzīsies uh, vidusjūras valstīs, kur ir visi priekšnosacījumi, tad noteikti radīsies citas pionieru valstis. Uh, Tātad jānodrošina, lai vidusjūras valstīm būtu iespēja izmantot šīs kolosālās iespējas un tos salīdzinošos priekšrocības, kādas tām ir. Tātad mēs esam izšķiroši svarīgā momentā, lai nodrošinātu notikumu noris. Tātad paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies arī jums par jūsu ļoti interesanto prezentāciju. Un tagad uzreiz došu vārdu pēdējam runātājam, Burkharta kungam. Lūdzu, Eh, sāciet uzreiz, eh, jo laika mums nav daudz. Paldies! Eh, kamera atvērs prezentācija. Stādīšos priekšā. Tad es varbūt ļoti ātri. Uh, teikšu tādu ievadu, kas nezinu mūsu uzņēmumu. Tātad Solar, mums ir 12 gadi, tā ir jauna kompānija, bet eh, pietiekami arī stabila. Mēs atrodamies Amerikas Savienotās valstīs, esam ASV uzņēmums, bet mums ir arī liels ražotnes Vācijā. Mums ir ražotnes ASV, Francijā, Vietnamā, Malaizijā, un tur dažas no šīm rūpnīcām mēs eh, šobrīd eh, ražojam. Uh, Tad mēs e, ražojam plēvi e, un arī PV izstrādājumus un e, attīstam savu ražošanu šai ziņā. Mums ir īpaši plā, plānās plēves tehnoloģija. Mūsu ražošanas izmaksas ir 75 centi, ASV centi par vienu kilovatu, par vienu vatu, un tas ir ļoti labs rādītājs. Kāpēc mēs gribējām pastāstīt par savu pieredzi? Mēs gribējām pastāstīt par, par savu projektu un savu cauruļu vadu, kas iet cauri tūkstnešu rajoniem, 2,4 gigavati, tad, tad Amerikas Savienotās valstīs. Tur dienvidu daļā ir šie tuknešaņa rajoni un milzīgs noiets. Bet šodien mēs runājam par vidusjūras eh, rajonu un kur mēs varam izmantot saules enerģiju. Uzskatām šeit, eh, ka šeit ir liels potenciāls un ja jūs gribat palielināt ražošanas kapacitāti, tad PV un saules tehnoloģijas ir ar milzīgu potenciālu. Un tad vēl. Uh, ir iespēja efektīvāk pārvaldīt esošo ražošanas portfeli. Mēs strādājam ar uzņēmumu klientiem gan Eiropā, gan ASV, kuriem ir zināms zināšanas par portfeļa attīstīšanu. Tāda portfeļa, kas fokusējas uz saules enerģiju, un svarīgi runāt arī par uzturēšanas iemaņa. Ir arī jāuzlabo. Ja, elektrības izplatība vidusjūras rajonā. Šeit tieši PV tehnoloģija varētu būt dislocējama ļoti tuvu pie pieprasījuma avota, un tāpēc ir nepieciešams nodrošināt elastīgu pieeju. Un mēs runājam šodien par, par pārvades infrastruktūru. Tas ir noteikti nepieciešams, un lokālā līmenī jūs varat uh, izvairīties no zaudējumiem transportēšanas ceļā, ja jums ir viedas tehnoloģijas. Visbeidzot, runājot par sociālo perspektīvu, darbvietu radīšanu, es uzskatu, ka no būvniecības viedokļa mums ir atsevišķa statistika, tad viena brigāde nodarbina 275 darbiniekus par vienu megavātu instalācijas dienā. Uh, tad 275 cilvēki, jebkurā gadījumā, ir milzīgs darba vietu skaits, arī saules eh, enerģijas ģenerēšana. Tālāk eh, par iemaņu nodošanu nu, šeit ir ļoti svarīgi apgūt pieredzi, arī šajā nozerē šāda apmācīšanās tiek nodrošināta ļoti ātri. Uh, zināšanu nodošana ir kritiski nozīmīga. Un pēdējais ir eh, vides un energo drošības apsvērumu, lai mēs kļūtu neatkarīgi no mm, fosilā kurināmā, ir nepieciešams ņemt vērā arī cenu svārstības. Ļoti īsi gribētu jums pastāstīt par sekojošo. Ļoti daudzi nezin, ko nozīmē šie PV projekti. Kādas priekšrocības izriet no šiem lielajiem saules PV projektiem? Šeit netiek izmantots ne ūdens, ne gāze, ne nafta. Eh, Perfekti tīra tehnoloģija, emisijas vai atkritumus neģenerē. Un ir ļoti liels iespējas attīstīt šo it īpaši tūkstnešu rajonos. Ļoti viegli apkalpojums ir šīs tehnoloģijas, ko jūs darat faktiski. Te ir ļoti vienkārša tehnoloģija, ko uzturēt un apkalpot ir ļoti viegli. Oglekļa nospiedums arī ir e, svarīgs aspekts. Ātri var iegūt atmaksāšanos, attiecīgi strādāt ar atjaunojumiem resursiem. Vēl šodien varbūt nav īpaši daudz zināšanas par PV tehnoloģijām. Uh, Eh, ko tad var nodarīt šīm tehnoloģijām putekļi un mitrums un vēji? Jāsaka, šī zināšanas šobrīd ir un ļoti viegli šādas tehnoloģijas izmantot arī nav nekādi geogrāfiskie ierobežojumi. Uh, iradiācijas, radiācijas dēļ jūs varat um, celt ļoti drošas sistēmas, un arī Eiropas valstīs ir šāda pieredze. No projekta attīstības viedokļa svarīgi atzīmēt, ka jūs varat uh, šeit operēt ar ļoti īsiem būvniecības termiņiem, jūs varat diezgan vienkārši modulāri būvēt šīs uh, stacijas, uh, Arī modulārā pieeja palīdz iegūt labāku finansējumu, kapitāla izmaksas ir svarīgas, bet jūs varat izvairīties no lielām uzturēšanas izmaksām. Un galvenais, ka jūs varat šos projektus finansēt pa moduļiem, pa daļām, tātad pa 5, pa 10 megavatiem, un tas pavēr atkal jaunas iespējas, jo tik līdz viens modelis darbojas, tad tas ģenerē ienākumu un attiecīgi tālāk virzīt projektu vieglāk ir nepieciešams. Nav, ne, nav vajadzība pēc ūdens, tātad jūs varat izvietot šīs stacijas tur, kur šādas infrastruktūras nav. Un jebkurš celtnieks gribēs izmantot eh, tādu, vie, tādu laukveidu nu, laukumu, bet ir iespējams izvietot arī kalnēnu apvidu. Kā ir ar kapitāla izmaksām? Ja tās izdodas izma samazināt, tad var samazināt kopīgo izmaksu daudzumu par 40%. Mēs eh, fokusējamies uz modulē, modulāro pieju, bet um, finansēšana ir ir ļoti svarīgi. Tad jādomā par to, kā samazināt finanšu cenu, finansējumu cenu. Arī PV eh, tehnoloģijām eh, 35 gigavati PV kapacitātes, kas tiek instalēta, tā tiek finansēta. Mēs esam instalējuši 4, 4 gigavatus kopējās kapacitātes un finansējums Tas vairs nav nekas tāds īpatnējs, eh, tad, kad tiek lūgts finansējums šāda veida projekti. Ļoti ātri varbūt izskriesim cauri šiem attēliem. Es gribēju parādīt jums dažus attēlus, jo uzskatu, ka eh, ir jāpatur prātā šis attēls, tad, kad jūs domājat par lieliem PV projektiem. Te ir no 10 līdz 80 megavatiem šīs stacijas atrodas dažādās pasaules vietās, un tas ir lielākais, ko mēs būvējam, 290 megavatu projekts, viena tāda PV stacija Arizona, tur ir līgums ar Pacific Gas un Electric Company, tas ir Kal Kalifornijā. Šī stacija ir ļoti konkurētspējīgs projekts. Jūs eh, arī varat šeit gūt pārliecību, ka mūsu projekti ir ļoti konkrētspējīgi. Šeit eh, saules enerģija no tūkstnešiem ir milzīga vērtība. To var izmantot gan vietējām patēriņam, gan eksportam elektrības vajadzība ir ļoti liela, ir nepieciešams vispirms nodrošināt vietējo patēriņu, bet eksportam arī svarīga loma, lai projekts būtu dzīvotspējīgs un lai viņš varētu tālāk attīstīties. Tāpēc svarīgi atzīmēt PV, saules enerģija, ir konkurētspējīgas investīcijas un īstermiņa ilgspējīga elektroenerģija ir nodrošināma tieši ar šiem projektiem, jo šeit ir iespējams atmaksāšanās periods 20 gadus. Ir iespējams arī veicināt sociālo attīstību, ekonomisku attīstību, jaunas darba vietas, var arī ietvert tādas teritorijas, kur nav piekļuvi tradicionāliem resursiem. Visbeidzot, mēs kā kompānija esam daudz ko iemācījušies pēdējos gados. Mēs esam mēs vairs neesam subsidētajos tirgūs, mē, mēs esam pa vidu šai fāzē, šobrīd mums ir tāds neviennozīmīgs periods. Mēs tiecamies uz noturīgu tirgu, mums ir jāpārvar šī, šīs pārejas periods, šīs šķirtnes starp fosīlo uz atjaunojumu, mēs tiecamies uz ilgspējīgu noturīgu ekonomiku. Uh, Te ir nepieciešams palielināt kapacitāti, um, un uh, tāpēc ir nepieciešams uh, par 20% varbūt palielināt ieguves kapacitāti, ir jārunā par ilgspējīgumu vides uh, produktu dzīves ciklu. Ja jūs izmantojat vairākus tūkstošu šādu fotoelementu, tad jums ir arī jānodrošina to tālākā savākšana un pārstrāde. Un visbeidzot ir nepieciešams stāvvielas politiskais ietversošana. Šobrīd mēs tieši ar to šeit nodarbojamies un par to diskutējam. Paldies! Sirsnīgs paldies Burkrata kungam par šo ļoti interesanto uh, prezentāciju. Jūs uh, Pastāstiet mums par solāru uzņēmumu un fotoelementu industriju, un tagad mums ir dažas minūtes diskusijām. Viss, kas ir saistīts ar infrastruktūru un finansēšanu, tiks pārunāts vēlāk, un tāpēc es lūdzu uh, tam pašlaik nepievērsties savos jautājumos. Trīs kolēģi ir uh, pieteikušies runāt, un varbūt varam koncentrēties tiešām uz uh, projektu nozīmi un politiskajiem aspektiem. Madurel kundze. Paldies, priekš... Paldies priekšsēdāt. Uh. Uh, es atceros pilnīgi vecos laikus, kad es redzu jūs priekšsādātājas krēslā. Es vēlos, protams, pateikties visiem uh, runātājiem. Paldies par to, ka jūs varat piedalīties šodien mūsu uzklausīšanā. Visas prezentācijas bija ārkārtīgi interesantas. Bija ļoti noderīgi dzirdēt, ko saka cilvēki, kas strādā, praktiski strādā apus uh, uh, vidusjūrai. Es tagad nevēlos pievērsties atsevišķiem projektiem, bet uh, drīzāk gribētu uzzināt, uh, kā jūsuprāt uh, var saskaņot šos projektus, uh, vai tos var savienot, un vai ir jau pašlaik kaut kāds fórums, kas nodrošina šo papildināmību. Lielas paldies! Tad uzklausīsim vēl dažus jautājumus un tad atbildēs uzreiz runātāji. Jā, man ir jautājums uh, eh, Kaupa kungam. Jūs teicāt, ka tīkli uh, tiek tagad iedalī, ir iespējams tos uzbūvēt, kad jūs uh, sajauksit kopā šo zaļo, pēlēko un melno. Nu, es nezinu, kā tad ir, teiksim, ar um, Uh, ogļu eksportu ārpus Eiropas un tad reeksportu uz Eiropu, tā taču būtu pilnīgi katastrofa. Bet par solāru uzņēmumu. Strausa kunga, manuprāt, ir taisnība, nepieciešama politiskā dimensija un arī nodarbinātības dimensija uh, cilvēkiem, kas dzīvo šajos reģionos. Jūsuprāt, kas ir nepieciešams, lai jūsu uzņēmums uh, uzbūvētu iekārtu, piemēram, Marokā. Uh, kādi ir priekšnosacījumi un kā jūs vispār tos noteiktu? Paldies, Rībika kungs, lūdzu. Jā, paldies. Paldies priekšstādātājai. Mans jautājums ir First Solar uzņēmumam. Eiropas Savienībā ir pētniecības centrs, kopīgais pētniecības centrs um, Itālijā, kas regulāri izpēta fotoelementus. Vai jums jau ir sadarbības pieredze ar šo centru? Un vai šī sadarbība ir tas pamats, uz kura uzbūvēt politiskos lēmumus? Otrais jautājums. Šāds. Kopā ar Klodu Turmesu pirms dažiem, dažām dienām mēs runājām ar attīstības komisāru Piebalga kungu un viņš teica, ka attīstības palīdzībai tagad būs pilnīgi jaunas prioritātes, proti uh, tiks veicināta enerģētikas politika Ziemeļāfrikā un, un tiks veicinātas reģionālās struktūras, lai celtu cilvēku labklājību šajos reģionos. Drīz tiks publiskots komisijas paziņojums par šo tēmu. Ko jūs par to varat teikt? Un trešais jautājums par tīrās jeb zaļās attīstības mehānismu. Vācija tagad izlēma atteikties uh, no uh, kodolenerģijas. Un kā jūsuprāt var kompensēt uh, kodola staciju slēgšanu Eiropā? Vai ir kaut kāda pamatstratēģija? Paldies par jūsu jautājumiem. Uh, Ivo Bēlik lūdzu. Paldies, Angelika. Eh, atvainojiet, ka es nedaudz nokavēju sākumu, un varbūt uz dažiem jautājumiem jau ir atbildēts, bet ļoti īsi. Es tomēr gribētu zināt, kāda ir uh, saules enerģijas uh, eksporta uh, reālā iespēja uh, no uh, vidusjūras dienvidu reģiona uz Eiropu, jo mēs labi zinām, uh, ka pārvadot enerģiju diezgan nopietna tās daļa iet zudumā. Tātad tehniski, cik lielā mērā tas viss ir iespējams. At par uh, solāru. Kur jūs ražojat savus fotoelementus? Eiropas Savienībā, ASV, Ķīnā? Tad, kādas iespējas ir varbūt Eiropā attīstīt ražošanas kapacitātes? Vai tas vispār ir iespējams, vai ķīniešiem jau ir um, monopols uz ražošanu? Paldies! Un tagad arī es uzdošu jautājumu. Domāju, ka ļoti svarīgi ir noteikt uh, politiskos aspektus. Ko uh, jūs vēlaties, uh, jūs būtībā pateicāt, uh, visas vēlmes mēs nevaram uh, izpildīt bet jūs jau zināt, ka mums ir atjaunojama enerģiju uh, direktīva. Un tagad konkrēts jautājums. Mēs atbalstām jūsu redzējumu. Un arī mēs vēlētos, lai pilotu projekts tagad tiktu pasākts, bet kāds atbalsts jums būtu nepieciešams? Un uh, kas ir nepieciešams no mūsu puses, jo no rūpniecības puses mēs jau dzirdējām, kādas ir iespējas. Uh, kā mēs varam palīdzēt uh, uzsākt šo projektu, uh, kāda motivācija nepieciešama var būt no dalību valstu puses, ko mēs varam piedāvāt bez finansējuma, lai virzītu uz priekšu šos projektus. Varbūt sāksim ar Burkada kungu tagad, ar otro galu, tad lūdzu īsi atbildēt uz visiem jautājumiem. Uz jautājumiem, kas tika uzdoti jums vai kopā? Jā, es centīšos sākt ar pēdējo jautājumu par Ķīnu. Tikai paskaidrojumam. Mēs neražojam fotoelementus Ķīnā. Mēs radu, ražojam Vācijā, Vācijas un Polijas robežā, Frankfurtē uz Oderes. Mēs uh, ražojam Ohio, uh, ASV, un mēs uh, būvējam tagad uh, ražošanas iekārtu Arizonā. Eh, ir arī eh, tagad eh, projekts Vietnamā, tiek būvēta ražošanas iekārta, jo tur ir liels tirgus. Un pašlaik ir arī rūpnīca, kas ir apturēta. Tas ir tā pārējot pie Klauda jautājumu. Rūpnīca Francijā, bet pašlaik nav skaidra tirgus situācija, un tāpēc šī rūpnīca pašlaik ir apturēta. Tagad uz kloda jautājumu. Tas svarīgākais, uh, kas uh, ir uh, kļuvis skaidrs diskusijās ar Maroku, ir pārredzamība, redzamība tirgū, lai ražotāji varētu veikt investīcijas kādā valstī Runa ir gan par fotoelementu un moduļu ražotājiem, gan par inženieru pakalpojumu sniedzējiem. Ir ļoti daudz dalībnieki šajā vērtību ķēdē. Un arī valsts, kurā tiek uzsākts šāds projekts, var daudz ko iegūt, bet nepieciešams nodrošināt caurskatāmību un pārredzamību. Un kad notiek jau šis process, kad projekts ietais projekta, eh, varbūt ir informācija par projektu, bet nav skaidrības par tirgu. Un tā ir liela problēma. At Eiropā tagad ir panākta skaidrība ar atjaunojamo enerģiju direktīvu, un Vācija te, piemēram, ir ļoti pozitīvs piemērs. Arī Francija cerams par tādu kļūs. Vācija eh, pagājušajā gadā uh, uzbūvēja eh, ražošanas iekārtas eh, ar jaudu 500 megavatu, un Vācija eh, šodien sāk strādāt, šī rūpnīca sāk strādāt pilnā jaudā. At atbilde par kopējo pētniecības centru. Mēs esam tā atbalstītāji. Viņi ir veikuši lielisku darbu. Un, ja jūs runājāt uh, par fotoelementu testēšanu, mēs dodam garantiju 25 gadiem, bet viņi runāja par 40 līdz 50 gadiem. Un tad būtībā tā ir tāda kā zelta elektrības plūsma pēc tam, kad beidzies šis sākotnējais garantiju periods. Un līdz ar to ļoti nozīmīgi samaksāsies, samazināsies enerģijas izmaksas Tas ir svarīgi arī medareģionam, jo tā mēs nodrošinām ilgtermiņā eh, ilgtspējīgu enerģijas ražošanu. At par attīstības politikas perspektīvām, jā, mums arī bija diskusijas ar piebalga kunga kabinetu, un arī Desertek projektam eh, bija eh, sarunas ar kabinetu. Domāju, ka jāuzsver tas, ka piekļuve elektrībai jau dod milzīgas priekšrocības un veicina izglītību un attīstību. Jūs nevarat uh, veicināt labklājību bez elektrības, un tāpēc enerģētikas politika ir nepieciešama uh, gan attiecībā uz Ziemeļāfriku, gan uz citām valstīm vidusjūras reģionā. Tas ir absolūti izšķirošs jautājums. Tad par tīro attīstību par attīstību Vācijā un to, ko var nosaukt par Itālijas referendumu. Jā, Vācijā mēs jau redzam, ka e, stabilizējies e, fotoelementu izmantošanas skaits, ir e, stabilizējies tīkls un Vācijas valdība ļoti nopietni tagad pievēršas jautājumam, kā var izmantot uh, atjaunojamās enerģijas, lai iegūtu vajadzīgos trāvas apjomu. Enerģētikas portfolio, kas līdz šim bija balstīts uz kodolenerģiju, kļūst ļoti dažādots. Bet, uh, kad mēs runājām par šo enerģijas miksli, tad jūs redzējāt uz piemēriem, ka gāze aizņem uh, ļoti lielu tirgus daļu. Jā, gāze ir Uh, lielisks, uh, papi, lielisks papildinājums. To var papildināt ar um, hidroelektrostācijām, ar ūdens resursiem, bet arī atjaunīgajām enerģijām ir sava daļa. Paldies, un tagad uzreiz uh, vārds tagad Strausa kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, tika uzdot vairāk ļoti interesanti jautājumi. Madurelas kundze, jūs uzstājat, ka ir papildināmi, savstarpēji papildinām dažādi projekti, un tā tas ir. Es domāju, ka mūsu projekts lielā mērā atšķiras, tam ir citi raksturlielumi. No, piemēram, Desertek. Desertek ir industriāls pro projekts, kur ir ekonomiski raktura spēlētāji. Vidusjūras saules enerģijas projekts ir tāds institucionāls un politisks projekts, kurā iesaistās daudz dažādu kaimiņu, un, kā jau teica mūsu uh, solāra kolēģis, lai tas viss attīstītos, ir nepieciešams politisks un institucionāls pozitīvs veicinošs ietvars. Tas ir vairāk kā tehniskās palīdzības un instrumentu piegādes uh, projekts. Tie ir projekti, kas nav, kas nekonkurē Tie ir viens otru papildinoši projekti ar dažādām perspektīvām, un šī iemesla pēc ir nepieciešams strādāt kopā un nodrošināt šo papildināmību. Es eh, šeit nesaskatu nekādas problēmas. Turmes kunga teiktais par uh, sociālo uh, politiku. Uh, interesants jautājums. To es arī minēju savā prezentācijā. Tādi ir eh, skaitļi. Eh, Pasaules banka veids pētījumu, kas eh, dod tādu zinām ieskatu šai situācijā spontāni. Tātad, ja nekas netiks darīts nekas, apmēram 70% Tātad no 20 līdz 70 procentiem nodarbināto mūsu projektos ir daudz dažādi aspekti, kas ir jāapsver, ir jānodrošina vietējā infrastruktūra, vieglākais veids darba vietu radīšanai ir tērauda konstrukcijas, ja mēs runājam par spoguļiem, stikla instalācijām un tā tālāk, tas ir sarežģītāk, tālāk par uztvērējiem ir ļoti maz ražotāju šīm detaļām. Bet, kā es teicu, viss ir lielā mērā atkarīgs no vietējās infrastruktūras. Marnokā un Eģiptē, piemēram, jau ir vietējās nozares, kas ir izmantojamas. Tāpat viss atkarīgs arī no tirgus uh, lieluma. Ir nepieciešama tirgus uh, kritiskā masa, pretējā gadījumā uh, nav nepieciešamības šādiem vietējiem ražotājiem, tāpēc ir jāskatās uz visu šo kopējo ainu ko, politiskā un ekonomiskā ziņā. Un jāskatās arī, kāda ir vietēja uzņēmuma kapacitāte. Vai viņi spēj strādāt, kā, teiksim, galvenie kontraktori līgumslēdzēji, vai viņi, teiksim, var veikt visu projektu pārvaldību uzraudzību no viena gala līdz otram, vai viņi, teiksim, industriālā veidā spēja izveidot rūpnīcu, nodarbināt vietējo darba spēku. Tāpat arī tālāk aroda apmācības jautājums, zinātniskā pētniecība un tā tālāk. Tātad vai visi šie cilvēki speciālisti ir pieejami vietēji? Vai tas viss ir izdarāms un panākams? Es domāju, ka jā, ir nepieciešams finansējums. Ja mēs skatāmies uz salīdzinošām izmaksām, kā kolēģis teica, ja mēs skatāmies uz ziemeļiem un dienvidiem, tad uh, Jā, protams, ir sava, savas, savas dabīgās priekšrocības. Runājot par Eiropas Savienības partneriem, ja Eiropas grib panākt energo klimata pakotnes mērķus, tad ir devītais pants, kurā ir norādīts, uh, norādīts šie mērķi. Tāpat laikā vietējo industriju attīstība trešajās valstīs ļoti svarīga un ir iespējams dot savu ieguldījumu, padarot tām vieglāku šo atjaunīgās enerģijas iegūšanu arī vietējiem patēriņam. Atbildot uz priekšsēdētājs uh, jautājumu, ko mēs sagaidām no Eiropas parlamenta, mēs gribam, lai Eiropas parlaments saglabātu savu politisko redzamību attiecībā uz šiem projektiem. Mēs, uh, mums šis darbs jāveic kopīgi. Un mēs uh, ceram, ka projekts arī veiksmīgi uzsāksies un realizēsies, ka mēs uh, ražosim uh, enerģiju un reāli varēsim līdzdarboties šajā cīņā pret klimatiskajām izmaiņām. Mēs arī esam krustcelēs politisko iemeslu dēļ. Šobrīd vidusjūras dienvidu reģionā ir liels politisks izmaiņas un ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlaments, kā es teicu, saglabātu šos projektus savā redzes laukā. Un Eiropas parlaments noteikti mums varētu palīdzēt nonākt pie tiem instrumentiem, kas mums vajadzīgi. Eiropas līmenī mums ir šis devītais pants CDF un tā tālāk. Tas viss nozīmē, ka visi, kas ir iesaistīti, visiem ir jāturpina darbs politiskā līmenī un visā citādi. Tātad šie ir divi galvenie punkti no manas puses. Lūdzu, palīdziet mums palikt politiski redzamiem un palīdziet mums Eiropas politiskajās debatēs. Uh, Un uh, es aicinu katru dalību valsti izstrādāt nepieciešamos instrumentus, kas ir vajadzīgi. Paldies! Kalpa kungam vārds. Vispirms bija jautājums par to, cik melns, cik melna var būt zaļā strāva. Nu, es domāju, ka te var atrast kompromisu. Proti, uh, gāzes stācija tā ir efektīva. Uh, uh, nodrošina 0,4 uh, uh tonas par megavatu. Uh, mēs varam samazināt šo apjomu, un tas, domāju, uh, uzlabo situāciju uh, abās pusēs. Nu, par vēlmēm attiecībā uz parlamentu. Rūpniecības pārstāvji jau pieminēja, ka viens no lielākiem šķēršļiem ir kapitāla izmaksas. Mums ir nepieciešams labāks riska nodrošinājums. Šīs atšķirības ir starp 3 vai 5 procentiem līdz pat 12 procentiem par aizdevumiem. Tas nozīmē, ka mēs finansējam šādu um, spēkstacija, jo tas var gandrīz dubultot izmaksas. Ja mēs politiski vēlamies uh, uh, saules uh, spēkstacijas, tad jāņem vērā, protams, arī izmaksas transportam uz Eiropu, enerģijas pārvadei. Jūs redzējāt manā prezentācijā, ka, piemēram, ja mēs čērsojam aupus, tad joprojām lietotājiem eh, šī strava ir izdevīgāka. Tā joprojām ir lētāka par to eh, saules enerģiju, ko paši varam saražot, piemēram, Vācijā vai citās ziemeļvalstīs. Un tas viss eh, nozīmē to, ka dienvidos par to pašu investīciju kapitālu mēs iegūstam dubulto enerģijas apjomu. Un pārvades izmaksas 3 eiro centi uh, par kilovatu nepasliktinās situāciju pārmērīgi. Uh, elektrība, uh, kas būtu pārvadīta no dienvidiem, joprojām būs pievilcīga. Nu, protams, nav jēgas šo elektrību pārvadīt no Marokas uz Spāniju, bet gan tālāk uz ziemeļiem. Paldies, un visbeidzot, Vansonkungs. Jā, paldies. Domāju, ka gandrīz uz visiem jautājumiem jau ir gūtas atbildes. Es atbalstu visu, ko teica uh, citi runātāji, un man neatliek daudz ko papildināt. Ļoti interesants bija jautājums par projektu papildināmību. Proti, jautājums bija par to, vai šie projekti nekonkurē viens ar otru, vai tie netraucē viens otram. Tas tieši būtu katastrofa, ja tagad, fāzē, kad mēs vēlamies lietas iekustināt, zaudētu enerģiju uh, ar šādu projektu konkurenci, tad tas ne, ne pie kā laba no, nenovestu. Strausa kungam taisnība, mēs cenšamies strādāt papildinot viens otru. Mums tagad ir um, vidusjūras uh, saules enerģijas plāns, un tas izveido ietvaru Uh, ko var izmantot, veidot politiku. Mums ir uh, rūpnieciskā iniciatīva, tā rūpniecības pārstāvju iniciatīva, kas balstīta uz uh, komerciāliem apsvērumiem. Un ar šo iniciatīvu mēs atbalstām ātrāku virzību uz priekšu. Jo citādāk nekas nenotiks. Ir daudz paneļu un darba grupu, bet nekas nenotiek. Svarīgi toties ir izveidot tirgu. Tam jābūt tirgum, kur uzņēmumi var veikt investīcijas ilgtermiņā. Un starptautiskie uzņēmumi, pašlaik ir iesaistīti 17 valstu uzņēmumi, eh, vēlas eh, rīkoties globāli un runāt ne par nākamajiem pieciem, bet gan drīzāk par 40 gadiem. Tāds ir ietvers Eiropas Savienībai un Ziemeļāfrikai un tuvajiem austrumiem. Šis ietvers ir nepieciešams, lai nodrošinātu stabilitāti un veicinātu modernu energoapgādi, lai veicinātu šo pārēju no fosilās degvielas uz pēc 40 gadiem cerams pārsvarā atjaunojamo, jeb ilgtspējīgo enerģētiku. Tātad mēs cenšamies uh, rīkoties globāli un domāt ne tikai par darba vietām savā valstī, bet arī par darba vietām tajos reģionos, kur tiek saražota šī enerģija, un arī reģionos, caur kuriem tā tiek pārvadīta. Tas ir vienreizējais projekts šajā ziņā, un tieši tāpēc mēs cenšamies uzlabot šo papildināmību. Uh, labs piemērs te ir Medgrid, Francijas iniciatīva, kas īpaši pievēršas infrastruktūrai. Te viss ļoti labi ir saskaņots. Desertek projekts, manuprāt, joprojām ir īpašs. Tāpēc uh, Eh, ka tas ir plānots tiešām ilgtermiņā. Tas ir plānots uz nākamajiem 40 gadiem. Medgrid, SD, šie projekti, eh, šie projekti drīzāk ir eh, domāti nākamajiem desmit gadiem. Tad bija jautājums par enerģiju tīklu izmantošanu, lai um, pārvadāt, pārvadītu uh, ar gāzi vai oglēm iegūto enerģiju. Nē, tas nav mūsu mērķis. Mēs vēlamies infrastruktūru galvenokārt atjaunojamai enerģijai. Tad runa bija par savas enerģijas eksportu un iespējamajām izmaksām. Ilgtermiņā uh, šo uh, enerģijas nosūtīšanu uz lielākiem attālumiem uh, var novērtēt tikai izvērtējot tirgu. Jālūkojas, kā attīstīsies tirgus Eiropā, kā attīstīsies tirgus Ziemeļāfrikā vai tuvajos austrumos, un kādas būs iespējas sasaistīt infrastruktūras. Tikai tad mēs varēsim noteikt, kā attīstīsies cenas. Jo nav jēgas uh, elektrību pārsūtīt no A uz B, ja, ce, jo cena nav interesanta. Mēs pētam tieši tirgus attīstību un um, arī cenu attīstību ilgtermiņā. Balstoties uz šiem datiem, mēs veicam analīzes, lai varētu noteikt, vai ir vērts veikt lielas investīcijas. Tad jūs priekšsādātāji vaicājāt, kādas būtu mūsu vēlmes. Nu, sanāk, ka tāds uh, Ziemassvētku saraksts top svarīgākais, um, mans lielākais novēlējums būtu, lai Eiropas Savienība uh, uztvērtu Ziemeļāfrikas valstis par partnervalstīm. Mums nav citu izvēles iespēju. Un, protams, mums ir uh, ūdens resursi, mums ir biomasa un vēja enerģija, bet ar to visu nepietiek. Mums jāsaprot, uh, ka tūkstnešos Ziemeļāfrikā ir lieliskas iespējas gan saules, gan vēja enerģijas iegūšanai. Un mums ir nepieciešams stabils ietvers, lai šī enerģija būtu rentabla. Es uzsvēršu šo rentabilitāti. Viss, ko mēs darām, politiskajā līmenī, institūtu līmenī, rūpniecības līmenī, visas tehnoloģijas, kuras mēs attīstām. Eh, tas viss ir nepieciešams izmantošanai tirgū. Un tad eh, tika pieminēts, ka, jā, protams, eh, Ziemeļāfrikā tiešām tiek izmantota vēja enerģija. Jā, es piekrītu Kaupakungam. Tas tā ir, un tas arī turpmāk jāizmanto. Bet, ja mēs stāvēsim tikai uz vienas kājas, nu tad tālu nenonāk, nenokļūsim. Bet eh, mūsu bērns, eh, mūsu fotoelementu joma ļoti labi attīstās un aug. Mēs redzam, ka izmaksas samazinās, arī cenas samazinās. Un eh, šī tehnoloģija tiešām uh, lieliski izmantojama tūkstnešos Tāpēc mums šim bērnam tikai nedaudz vēl jāpiepalīdz. Tad jāpievēršas nākamajam uh, uh, solim, proti uh, saules uh, termālās enerģijas kolektoriem uh, un enerģijas uzglabāšanai. Jo mēs zinām, ka uh, šādas spēkstacijas var uh, tikt uh, eksploatētas gandrīz kā gāzes stacijas, bet Tas viss ir jāattīsta, un tas izmaksā eh, zināmus kapitāla ieguldījumus. Un tad Eiropas parlaments šeit varētu uh, arī turpmāk eh, rūpēties par to, lai devītais pants tiktu īstenots, lai uh, nebūtu, teiksim, piecas dažādas uh, īstenošanas versijas. Es nezinu, vai šeit vispār drīkst runāt par harmonizāciju. Uh, Eh, vai, nu, nu jā, Eiropā vienmēr ar šo vārdu jāuzmanās. Bet mums nepieciešams eh, panākt saprātīgus rezultātus ar pirmajiem projektiem, eh, jāpanāk tirgus integrācija un arī cenu konkurēt spēja, tad būs nepieciešami nolīgumi starp Eiropas Savienību, Ziemeļāfrikas un Tovo Austrumu valstīm, Iepriekš mums jau bija enerģijas harta, tā joprojām pastāv kopš 80 gadiem jau, uh, bet tad būs nepieciešami ietvar nolīgumi uh, enerģētikas jautājumos un tirgus attīstības jautājumos. Un es domāju, ka tieši šeit Eiropas parlaments varētu spēlēt savu lomu, sekojot attīstībai pievēršoties pētniecībai un attīstības jautājumiem. Arī informācijas un pieredzes apmaiņa ir ārkārtīgi svarīga. Tad mums ir universitāšu tīkls, kas tiek veidots. To visu nedrīkst novērtēt pārāk zemu. Ziemeļāfrikas valstīs, bet arī Eiropas Savienībā palielinās ekspertu zināšanas un jāpievērš šiem jautājumiem arī jaunos jauniešus. Paldies referentiem, paldies visiem arī klausītājiem par piedalīšanos diskusijā. Šī bija ļoti interesanta šodienas diskusijas daļa. Un tagad uzreiz nodošu mikrofonu kolēģi Jere Madurel kas vadīs otro paneli. Paldies! Bueno, buenas tardes. Vamos pues a comenzar este segundo panel y en él vamos a insistir. Labdien, labvakar. Es ceru, ka mēs varam turpināt mūsu darbu. Mums ir esam runājuši arī iepriekšējā panela laikā par šiem svarīgajiem jautājumiem, un arī tagad mēs turpināsim par, eh, par šo tīklu. Protams, arī atjaunojumiem resursiem ir nepieciešami tīkli, un šiem tīkliem ir dabu, jābūt dažādiem. Uh, Un mēs strādājam četros virzienos ar šiem jautājumiem. Vispirms ir nepieciešams uzlabot eksistējošo elektrības pārvades tīklu, eh, kas atrodams ir dienvidu reģionā. Tur ir diezgan blīvs pārklājums, bet ir arī tradicionālie tīkli, un ir nepieciešams tos uzlabot. Pirms mēs sākam domāt par atjaunojumās enerģijas eh, savienošanu. Tālāk ir nepieciešams uzlabot starpsavienojumu savienojamību starp vidusjūras reģiona valstīm, tas, lai pārvarētu fragmentāciju, lai stiprinātu sistēmu. Treškārt ir nepieciešams investīcijas, ir jāinvestē tehnoloģijās. Tas, lai garantētu, kā jau teica Tomasa kungs, ka attiecīgā enerģija atjaunojumā tiek transportēta ļoti veiksmīgi no avota līdz saņēmējam lai mēs varētu arī savienoties ar centrālo un austrumu Eiropu. Un vēl ir jāņem vērā devītais pants atjaunojumu resursu direktīvā un saskaņā ar šo pantu ir nepieciešams novērst grūtības starp savienojumos starp eh, Spāniju un Franciju. Mums ir lieliski runātāji arī šajā paneļa daļā, sēž pa kreisi Žorž Tomanis, viņš ir Medgrid institīvas ģenerāldirektors, viņš runās par mūsu izaicinājumiem, par galveniem uzdevumiem, par to, kā mēs varētu šo supertīklu veidot. Tālāk vēl ir Žanmanuēls Rodrīgas, kas pārstāv Spānijas um, firmu Elektrika. Viņš ir starptautisko organizāciju departamenta vadītājs. Arī elektrikā strādā pie integrācijas jautājumiem un atjaunojumiem resursiem. Ir arī projekti, e, kas ir saistīti ar saules enerģijas iegūšanu. Spānija e, veido projekts ar Maroku un veido arī starpsavienojumus. Tā ir ļoti svarīga valsts šai ziņā. Ir nepieciešams e, sinhronizēt resursu padevi. Un tad vēl mums ir Nabila kungs. Viņš arī ir iesaistījies projektos, pārstāv Marokas saules enerģijas aģentūru. Šis saules resurs ir ļoti svarīgs un ir pat paredzēts 40% atjaunojumu resursu ražošanu panākt līdz noteiktam gadam un ir noteikta stratēģija, kas ļauj attiecīgām zemēm, valstīm uh, panākt šos ambiciozus mērķus, bet ir nepieciešams nodrošināt ciešāku sadarbību starp Eiropas Savienības valstīm un arī vidusjūras dienvidu reģiona valstīm, tas, uh, lai nodrošinātu atjaunamo resursu ražošanu un tālāko pārsūtīšanu. Un tagad es esmu gatava dot vārdu arī runātājiem. Mums ir arī Marokas padomes priekšsēdētājs un Montravēl kungs, es dodu jums vārdu kā pirmajam runātājam šajā mūsu diskusijas daļā. Euh, merci, madame la présidente. En attendant, bon. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu vispirms pievienoties iepriekšējiem oratoriem. Es gribētu pateikties priekšsādātājai par šo iespēju pastāstīt jums un Eiropas parlamentam par Marokas saules enerģijas projektu. Un es gribētu jums arī pastāstīt par tiem darbiem, ko mēs veicam 9. panta sakara. Vispirms es gribētu jums pastāstīt kaut ko par kontekstu. Mēs varbūt uh, neatgriezīsimies pie plašākas debats, un personīgi es gribētu varbūt pasītot atsevišķus atslēgas vārdus, kas izskanēja arī iepriekšējā panelī, tātad kop kopīga attīstība, redzamība, kaimiņa attiecības, labklājība. Šie ir tie atslēgas vārdi, kas arī attiecīgi nosaka mūsu projektu būtību, par kuriem mēs runājam, tie nosaka mūsu redzējumu. Šeit ir nepieciešams arī noteikts abstrakcijas līmenis. Ir nepieciešama tāda attieksme pret šiem projektiem. Uh, Un tad, kad mēs runājam par šiem enerģijas avotiem, kas ir jauni, mēs runājam arī par paradigmas maiņu, un tādā veidā mums ir jāvērtē projektu būtiskums, arī iesaistīšanās šajos projektos. Tieši tādā gaismā mēs gribam pieiet šiem jautājumiem, un arī es eh, tieši tādā rakurstā gribētu pasvītrot mūsu gatavību runāt par šiem darbiem un dot savu ieguldījumu. Eh, Maroka ir jauna valsts, tur ir 60% eh, iedzīvotāji mazāk par 35 gadiem. Tie, te ir arī ekonomiskā izaugsme eh, un da, ir nepieciešams arī nodrošināt energoresursus, lai nodrošinātu šo izaugsmu. Tātad no reiz 20 enerģijas aptvē, pa, patēriņš palielināsies tuvākajos gados divas reizes. Un ko tad mēs varam sagaidīt? Mēs varam uzskatīt, ka ļoti svarīgi ir ielikt investīcijas, kas sevi realizēs, kas sevi atpirks. Mums ir, ir jāizvērtē tā pieredze valstīm, kur ir bija 5% izaugsme. Un mums ir jāsaprot, ka šeit, šajā gadījumā šī dinamika ir vēl ātrāka. Visi zina nesenos notikumus, un to, ka ir nepieciešams radīt apstākļus ekonomiskai izaugsmē un arī uzturēt tos līmeņos attiecīgajos sektoros, kas nodrošina jauniešiem, kas dzīvo šajās valstīs darba vietas. Elektrība un enerģija ir svarīgi elementi šajā pētījumā, kur mērķis ir atbalstīt izaugsmi. Uh, 95-97% fosīlo, fosīlā kurināmā tiek importēti no ārpuses. Un mums vienkārši ir jādomā par to, ka šāda situācija nav iespējama ne vidējā, ne īsajā termiņā. Uh, Un runājot par šiem elementiem, ir noteikta vēlēšanās, kas ir izteikta atsevišķu dalību valstu līmenī, ir vēlēšanās atbalstīt ilgtermiņa izaugsmi izdarīt attiecīgo iza, izvēli, lai būtu tīra attīstība mums Marokā nav nekādi pienākums samazināt siltuma efektu izraisošo gāzu izmešus. Bet um, šeit ir vēlēšanās brīvprātīgi iesaistīties uh, šādā izaugsmē, lai būtu zaļa izaugsme, lai nākotnē mēs uh, varētu attīstīties saskaņā ar tiem plāniem, ko mēs redzam uh, cita starpā arī šeit. Šeit ir tāda divējāda pieeja. Un tāpēc šī te atjaunamā enerģija ir tāds neizbēgams risinājums. Un to mēs nevaram ignorēt. Sākot no šī brīža, Marokas iestādes ir fiksējuši noteiktus mērķus. Tie ir mērķi, kuri noteikts realizēt līdz 20. gadam elektrības ražošanu no atjaunojumiem ar rai, eh, avotiem, kas eh, pārstāvētu 42%, tātad līdz 2020. gadam 42% ražot no atjaunojumiem resursiem. Eh, šeit mēs arī runājam par saules enerģiju, par vēja enerģiju un par ūdens resursiem. Attiecīgi procenti ir atzīmēta šajā diagramā. Par saules enerģiju runājot, šobrīd ir vairāk kā 30%, ko mēs nodrošinām ar saules resursu. Un tas atkal norāda, cik svarīgi ir iesaistīties Ziemeļ Āfrikas valstīm tieši elektrības ražošanā no atjaunojumiem resursiem. Un arī mēs varam samazināt par 3,7 miljoniem CO2 izmešus. Arī šeit atgriežoties pie šīs energoresursu bilances, te jūs redzat, cik daudz ir ūdens, cik saules, cik vēja. Attiecīgi mēs uzskatām, ka mūsu stiprā puse būs šo resursu diversifikācija. Šis jautājums ir saistīts ar strateģisku pieju Un stratēģijā ir nepieciešams nodrošināt diversifikāciju. Lai šo stratēģiju īstenotu, eh, Marokā ir arī tādas stimulējoša attieksme no likumdošanas viedokļa. Eh, mums ir likums par eh, atjaunojumiem energoresursiem, ir atbalstīts arī privātās investīcijas, Maroka ir liberāla. Uh, valsts brīva valsts. Un mēs ražojam arī elektroresursus paši, un mēs varam deliģēt arī sadales funkciju kādiem citiem, un tas ir svarīgi reģionālā līmenī, un vēl Marokā tiek atbalstīta uh, ražošana pašu vajadzībām noteiktā līmenī. Šeit ir arī institucionālais ietvers, arī likumdošanas ietvers, kas ļauj realizēt šo svarīgo mērķi, proti, kas ir saistīts arī ar atjaunojumu resursu lietošanu, un šī ražošana no atjaunojumiem resursiem veido būtisku daļu kopīgajā elektroenerģijas ražošanā. Uh, saules enerģijas ražošanu Marokā. Tā arī ir daļa no integrētās pieejas ar daudzām dimensijām, ar perspektīvu reģionālajai integrācijai. Mēs jau runājam par to, cik vērtīgi ir atjaunojamie resursi un dabas resursi vispār, un mēs runājam par to, ka vajadzētu šīs nozars veidot konkurētspējīgas. Tas viss attiecas gan uz industriju, gan izpēti, gan uz apmācību. 2000 megavatu tiek ražoti vietējiem patērijiem. Un, ja mēs nesaniegsim līdz 2020. gadam šos 2000 megavatu, tad publiskie op operatori aizstās to ar oglēm, tātad šo resursu. Maroka darbojas suverēni un tiek realizēts arī apakšprogrammas saistībā ar citām reģionālajām institīvām. Dažkārt ir kaut kāds politisks, dažkārt industriāls programmas un iesaisti ir ļoti vispusēji. Un šādā atvērtā gaisotne, kas ir nepieciešams, kādi elementi vēl ir vajadzīgi. Devītais pants. Mēs Marukā atbalstam šo nostāju, mēs arī sakam paldies parlamentam un komisijai, jo šeit šajā pantā paustais pilnībā atbilst eh, ambīcijām. Uh, Mēs, un no otras puses šeit ir arī instrumenti, kas ļaus savstarpēji sadarboties. Vai šie gigavati vai 20 gigavati vai tas, šis mehānisms jau ir pieejams. Mēs uzskatām, ka ambīcijas ir svarīgas un mehānisms arī. Mēs runājam par svēto Nikolai, par Ziemassvētku vecīti. Mums ir ļoti daudz vēlēšanās, un varbūt saraksts ir pārāk garš, bet iespējas ir mazāks. Varbūt mums nevienmēr ir iespēja finansēt visu, ko mēs gribam. Mums ir jādomā arī par elektrības pircēju, kas galvenokārt finansēs visu, bet pircējs pirks ļoti inteliģentā veidā tad eh, mums ir doma strādāt ar ziemeļiem, ar dienvidiem un mainīt arī domāšanas paradigmu. Marokā tiek realizēts eh, projekts ar attiecīgām investīcijām, un mēs gribam rādīt labo piemēru, ka ir iespējams izmantot arī atjaunojumos resursus, ir iespējams arī mobilizēt finansējumu, ir iespējams arī ražot tīru uh, elektrību, ir iespējams veidot paredzamus krājumus, kas ļautu integrēt visu tīklu integ tādā veselā veidā. Un tā kā mūsu mērķis ir, ir ražot šo enerģiju tikpat lielā mērā kā enerģija no fosīlā kurināmā, mums jāstrādā arī pie tirgus vajadzībām un jādomā par ražošanas kapacitātes palielināšanu. Ir nepieciešama iesaistē ilgtermiņā, e, lai varētu padarīt šo saules enerģiju par nākotnes enerģiju. Un, ja mēs e, iekavēsim darbu, strādāsim pārāk vēlu, tad mēs, e, tad mēs zaudēsim momentu un nevarēsim radīt tādu nozari, patiesu nozari, kas atbildīs mūsu vajadzībām. Un no Eiropas Savienības ir vajadzība nodrošināt koncesiju finansējumu. Tas nav tāds kapitāls vai kapitāla intensifikācija, drīzāk ir runa par kompensāciju. Tas viss lai cena par finansējumu būtu apmēram 30-35% ar koncesiju un tirgus vai kompensācijas kapitālu. Mēs domājam par jauniešiem, ka viņi auga, sasniedz savu briedumu, un tāpēc mums ir nepieciešams atbalstīt Eh, šos bērnus, jauniešus, kas aug. Šiem jauniešiem bērniem ir nepieciešama liela uzmanība un vērība. Eh, tas viņi tālāk augstos par pusauģiem un tā tālāk, un tas ir jādara, jāatbalsta, lai viņi izaug pa pieaugušiem cilvēkiem, un tāpēc ir nepieciešams nodrošināt šis koncesiju finansējums, ir jābūt um, koncesiju mehānismam. Uh, ir jārada arī saules enerģijas tirgus, un ir jāizvērtē devītais pants. Ja mēs izvērtēsim šo devīto, mēs to varam uzskatīt par izvēles variantu vai arī par obligātu pienākumu. Ir noteiktas valstis, kas gal, galā nerespektē savus pienākumus, tad attiecīgi viņām būtu jācieš no importa trūkuma. Mēs uzskatām, ka šī iespēja būtu jāpārvērš par obligātu pienākumu. Pretējā gadījumā mēs it kā izsakām savu vēlmju sarakstu Ziemassvētku vecīti. Mēs um, vēlamies, lai elektrība tiek ražot no atjaunojumiem resursiem. Man ir paredzēts, ka 0,5% elektrības nāks no dienvidu reģiona. Vai Tas ir viss iespējams arī esošajā likumdošanas ietvarā. Tieši es runāju par direktīvu, no kur izriet arī mūsu pilotprojekts. Mēs runājam par nozari, par industriju un ir nepieciešams izmantot arī industriālos rīkus projektu atbalstam. Uh, ir nepieciešams izvērtēt visu to saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas ir esošajā mehānismā, jo tas pirmajā fāzē nosaka obligātus uzdevums un ir runa arī par minimālām summām, ko mēs uzskatām tiešām par minimālām. Bet uh, vismaz šāda skaidrība dod kaut kādu konkrētu informāciju, kaut kādu konkrētu ziņu visiem iesaistītiem. Jo mēs esam entuziasti šai ziņā, un mēs arī aicinam komisiju pie mums uz Maroku, lai jūs arī gūtu šo te iedvesmu no mūsu entuziasma Mēs uzskatām, ka mēs strādājam efektīvi un šādi kopīga veida projekti varētu radīt pievienotu vērtību pilnīgi visiem iesaistītajiem. Un eh, rīt pārīt es gaidīšu jūs norādes attiecībā uz ceļu, ko mēs varētu izteikt vēlmi jūs sarakstu formā uz Ziemassvētkiem. No Paldies! Paldies, ka sniedzāt skatījumu par jūsu valsti. Tas bija ārkārtīgi interesanti. Uh, starp citu, mums ir desmit minūtes maksimālais runāšanas laiks, paneļa konsultantiem mums nav neierobežots laiks, tāpēc mēs gribētu aicināt nākošos runātājus lūdzu aprobežojieties ar desmit minūtēm. Un nākamais, eh, Demontre Velkungs, tagad eh, Medgrid eh, ģenerāldirektors. Paldies! Medgrid ir kopīgs attīstības projekts elektrības apmaiņai vidusjūras baseinā. Tātad es uzsveru šī līdzatīstība, jo eh, šo darbu vada Parīzē, bet tiek eh, strādāts attiecīgajām valstīm, tās ir iesaistītas šajā darbā, tātad visas valsts, kas ir ap vidusjūras reģionu. Eh, daži vārdi par vēsturi, kaut gan jau tas tika minēts, Medgrīgi ietilpst vidusjūras reģionu stratēģijā, Uh, un uh, šis uh, solārais plāns paredz uzbūvēt instalāciju 20 gigavata kapacitātei, kas būtu papildus kapacitāte un kas nāktu no atjaunīgiem energoavotiem vidusjūras dienvidu un austrumu pusē. Turcija, tā ir uh, 20 eh, gigavatu staciju jau, un šie cipari droši vien tiks eh, vēl pārskatīti. Sākotnēji mēs bijām nedaudz skeptiski par šī mērķa iespējamību un sasniegšanu. Šīs jaunās kapacitātes eh, būvēšana būs pārredzēta vietēju vajadzību apmierināšanai. Amran kungs jau teica, ka enerģijas patēriņš Marokā divkāršosies līdz 20. gadam, tāpēc ir nepieciešams tātad gādāt par šo vietējo patēriņu un jāspēj arī eksportēt uz Eiropu. Un līdz šim uh, eh, 20 eh, gigavati. Salīdzinošais cipars ir 5000 milovati, ko mēs eksportējam uz Eiropu. Tātad ir nepieciešams eh, stiprināt eh, šos eh, transportēšanas mehānismus vidusjūras baseinā ne tikai tāpēc, ka notiek enerģijas, atjaunīgās enerģijas ražošanas attīstība, bet ir nepieciešams apmierināt izaugsmas vajadzības vietējiem patēriņam un Medgrid noteikti ņems vērā visus ražošanas projektus, kas paredzētu nākotnē ne tikai no atjaunīgiem avotiem, bet arī visus pārējos. Tātad, kāpēc ir nepieciešama šāda attīstība šiem transportēšanas tīkliem? Pirmkārtām, lai nodrošinātu integrāciju šīm jaunajām centrālēm tīklā, lai uzlabotu piegāžu drošību, jo, ja mēs stiprinām tīklu, tad mēs stiprinām starpsavienojumus starp uh, dienvidu un austrumu valstīm, tāpat arī ar Eiropu, un galu galā arī, lai uzlabotu elektrības tirgu integrāciju uh, vidusjūras basēnā. Gribu atgādināt, ka tas viss eh, jau sākās arī tad, kad eh, sākās darbs eh, pie elektrotīklu starp savienojumiem Eiropas Savienībā, nodrošinot elektrībai kopēju vienotu tirgu Eiropas Savienībā. Tātad, kas ir šis medgrīd? Tā ir industriāla iniciatīva, tāpat kā Desertec industriālā iniciatīva. Uh, Eh, kura šobrīd apvieno 21 kompāniju, 21 akcionāru un strateģisko partneri. No tiem daži nāk no dienvidiem. Pie tiem vēl atgriezīšos. Tās ir uzņēmums, kas ir jauns. Tas tika oficiāli izveidots 2011. gada janvārī. Un eh, tā juridiskā adrese ir par... daži vārdi par mūsu partneriem sākšu ar dienvidiem, jo es jau teicu, ka Medgrid ir uh, līdz attīstības uh, projekts, ir nepieciešams maksimāls partneru skaits dienvidos un uh, Marokas Nacionālais elektrības dienests, tāpat Takār, Ēģipte, Valdirjas Sīrijā un arī Jordānijas uzņēmums ir mūsu vidū. Un partneri no Eiropas puses ir tīkla pārvaldītāji, kā piemēram Elektrikā, RTE, Itālijas uzņēmums, tāpat arī materiāla ražotāji, kā piemēram Alstom, Siemens, Prismian un Nexons, un vēl citi uzņēmumi, kas darbojas saules enerģijas jomā Benglo, piemēram, vai Soitek. Kādi ir ieguvumi, labumi, ko var dot Medgrid projekts attīstot tīklu? Pirmais ir uzlabot peļnesību eh, šīm centrālēm eh, dienvidos un austrumos, tātad nodrošināt apmaiņu starp eh, austrumiem un dienvidiem, bet arī ar Eiropu un ņemot vērā 9. pantu, kas jau ir tik daudz minēts. Un, protams, arī šī piegāžu drošība tā tiks nodrošināta un tiks nodrošināts arī imports un eksports un apmaiņa abos virzienos, jo mēs daudz runājam par eksportu no dienvidiem uz ziemeļiem šajā virzienā, bet nedrīkst aizmirst, ka pastāv solidaritāte šajos elektrotīklos un tā darbojas abos virzienos. Un šī apmaiņa Un infrastruktūras uh, pro, uh, pelnesība uh, tieši izpaužās nodrošinot šo apmaiņu divos virzienos, tātad no ziemeļiem uz dienvidiem, no dienvidiem uz dienvidiem, bet apat arī no ziemeļiem uz dienvidiem. Tālāk, kāda ir pieci galvenie mērķi medgrid uzņēmumam? Pirmais ir izstrādāt tādu kā masterplānu vidusjūras baseinam 2020. gadam. Uh, līdz 2020. 25. gadam. Tātad šis masterplāns, tur tiks ņemt vērā visi projekti atjaunīgo enerģiju centrālēm, bet tāpat arī visas pārējās centrālas uzņēmumu, kas būs paredzēti, lai nodrošinātu izaugsmas vajadzības patēriņam. Otrām kārtām veicināt regulējošo un institucionālo ietvaru harmonizētā veidā. Mēs jau daudz par to runājām, bet kā jau radot uh, vienotu elektrotirgu Eiropā, nācās uh, vienot arī regulējošo ietvaru, uh, regulēt tranzītu cauri valstīm, kurām iziet šī elektrība cauri. Tātad šajā procesā nepieciešams verificēt, ka šāda noteikuma pastāv arī vidusjūras baseina valstīs, un tātad, lai šī sistēma būtu harmonizēta. Trešais mērķis ir izvērtēt peļnesību investīcijām tīklu infrastruktūrās, jo, ja grib piesaistīt investorus, tad, protams, ir jāparāda, ka šīs investīcijas būs rentablas. Nākošais mērķis ir izstrādāt tehniku tehnoloģisku un uh, tehnisko sadarbību. Tātad, kā es teicu, tas ir līdz uh, sadarbības, kopējas sadarbības projekts. Uh, un ir nepieciešams vienlaicīgi darboties, būvēt šo infrastruktūru gan austrumos, gan dienvidos. Un visbeidzot ir jāveicina uh, modernu tehnoloģiju izmantošana, jo, kā jūs zinat, uh, lai šos resursus pārvadītu mm, lielos attālumos, arī pa jūras dibenu, pa caurvadiem dažādiem. Tur ir nepieciešams tiešām izsmalcinās tehnoloģijas un daži vārdi vēl pa dezertek uh, industriālo iniciatīvu. Par to jau tika uzdots jautājums, un jūs priekšsēdētājs kundze uzdevot jautājumu par sadarbību starp šiem projektiem, un bieži vien mēs eh, Medgrid eh, dzirdam, ka tas ir it kā konkurējošs projekts, bet tā tas nav. Tie ir projekti, kas viens otru ļoti lielā mērā papildina, un mēs esam parakstījuši sadarbības eh, vienošanos, un jāsaka, ka vēl neesam līdz galam to parakstījuši ministru aizņemtības dēļ, jo viņi vēlas būt klāt šajā parakstīšanas brīdī, kas ir ļoti svarīgs mūsu abā, abiem uzņēmumiem, abiem uh, projektiem, bet nekādā gadījumā uh, Jāsaka, šī sadarbība ir bijusi ļoti uh, gara un auglīga ar mūsu kolēģi Polsonu kungu. Paldies, tas arī viss īsumā. Muchísimas gracias, señor Montravel, por uh, esta explicación tan clara. Por... Paldies, Montravel kungs. Paldies par jūsu prezentāciju. Uzskatu, ka tā ir ļoti svarīga, un jūs ieturējāt arī atvēlēto runas laiku. Un tagad uzreiz došu vārdu Honam Manuēlam Rodrīgesam un es domāju, ka nebūtu slikti, ja arī jūs pieturētos pie desmit minūtēm. Jā, paldies! Es labprāt pastāstīšu, ar ko ir saistīta mana profesionālā dzīve. Es mēģināju uh, sagatavot šo prezentāciju un uh, saskaņot šo prezentāciju, bet, diemžēl, man neizdevās Uh, uh, to visu panākt. Bet daļa no manas profesionālās uh, pieredzes ir saistīta ar elektrības ievadīšanu infrastruktūras tīklos. Mūsu kolēģis no Marokas jau pieminēja elektrības infrastruktūru šis tīkls sastāv no ģeneratoriem, no tīkliem, un uh, elektrības pārvadi notiek līdz patērētājam. Un tagad man jāatvainojas, ka atkal uh, apbēršu jūs ar skaitļiem. Šajā kartē jūs uh, redzat, Eh, skaidrs, kas attiecās uz eh, eh, energoapgādi vidusjūras reģionā. Diemžēl šis tīkls nav noslēgts aplis. Turcijas pusē ir pārāvums. Pagājušajā gadā, septembrī, Turcija ir pievienojusies kontinentālajam tīklam, bet tomēr aplis nav noslēgts. Tāpat ir problēma sinhronizējot tīklu medā valstīs - Eģiptē, Lībijā un arī Marokā, Alžīrijā un Tunīsijā. Tad dara no šīm valstīm eh, kopš 2008. gada eh, izmanto kopējo tīklu. bet šeit jūs redzat šo melno līniju, kas norāda uz eh, tā teikt elektrības robežu reģionā. Šeit jūs redzat, kā notiek eh, apmaiņa ar enerģiju, un jāsaka, ka nebija viegli saņemt šos skaitļus. Es šeit izmantoju daudzus avotus, bet šie skaitļi katram gadījumam dot iespēju uh, iedomāties, par kādiem enerģijas apjomiem ir runa. Jūs redzat, eh, ka skaitļi nav īpaši augsti, nu, izņemot Maroku varbūt. Jo Maroka importē uh, no Spānijas lielu elektrības apjomu. Atmašreik valstis. Šie skaitļi ir uh, gandrīz smieklīgi mazi. Kāpēc uh, uh, tas tā ir un kāds tam ir iemesls? Kapacitāte šajās valstīs uh, nav lielas un uh, grūti iegūt informāciju. Tagad pastāstīšu par kādu konkrētu gadījumu. Uh, proti runāšu tagad uh, Uh, par uh, elektrības tīklu, kas ļauj uh, nogādāt elektrību līdz Pirenēju reģionam. Vairāki tehniski faktori te ir uzskaitīti kā iekšējā, iekšējie ierobežojumi un apmaiņas kapacitāte. Bet par politiskiem aspektiem gan tagad daudz nerunāšu. Te jūs redzat, kā notika uh, Eh, šī attīstība un kā mēs paredzam turpmāko attīstību. Eh, tranzīta kapacitātes eh, no Gibraltāra līdz Pirnēju kalniem attīstīsies aptuveni šādā veidā. Tad, piemēram, ja Dienvidspānijā tīklā tiek ievadīts noteikts elektrības daudzums, tad kopējā kapacitāte tiek uh, samazināta, jo tā ir atkarīga no tiem apjomiem, kas tiek saražoti Niģērijā. Un tagad mēģināšu to uh, parādīt. Mēs varam diezgan daudz ko panākt ar regulēšanu, bet tā neiejaucās fizikas likumos. Tad šeit, ja mēs runājam par trīs valstīm, kas apmainās ar enerģiju, tad lūk, viena no valstīm uh, uh, integrē uh, atjaunojamo enerģiju, un tas noved pie sastrēgumā. Uh, kā to var atrisināt? Būtībā tikai būvējot vēl vairāk uh, elektrības padeves tīklus. Mēs jau runājām par to, ka atjaunojamie enerģijas avoti uh, ir labi jākontrolē, nepieciešams uh, kontrolēt enerģijas ražošanu un padevi. Bet kā to var darīt? Kur sistēmā būtu jāiebūvē šajā, ša, šī kontrole? At, piemēram, uh, vai tas nozīmē, ka Marokai ir jāsamazina uh, vēja uh, enerģijas apjoms, lai Tunīsija varētu savu enerģiju nosūtīt uz Maroku. To grūti izlemt. Es runāju par ražošanas kontroli, uh, bet uh, varbūt šo tehnisko jautājumu atstāsim uz vēlāku laiku. Es līdz šim būtībā esmu uzdevis jautājumus, piedāvāšu arī dažas atbildes. Lūk, kādi risinājumi tiek izmantoti Spānijām. Ja tranzīta sistēma uh, funkcionēs pareizi, ja mēs nevēlamies uh, mazināt kvalitāti, tad mums jāiesaista arī ražotāji, neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas. Jāuzlabo šī sadarbība nemitīgi, un tāpēc mēs šeit uh, uh, iekļāvām vairākus instrumentus, prasības generatoriem, uh, saules un vēja enerģijas apjomu prognozes. Un uh, mēs veicam visu, uh, lai iegūtu konkrētus skaitļus uh, par saražoto enerģiju Iberijas pusalā. Bet tas, protams, bija iespējams tikai tāpēc, ka ražotāji sadarbojās ar mums kopā. Un tad Uh, vēl jāņem vērā arī uh, patērētāju uh, ieguldījumu sistēmā. Nākamais svarīgais punkts ir pārvades kapacitāte un um, energopadeves neatkarība. Mēs ļoti uzmanīgi uh, sekojam līdz NCE attīstībai, un uh, mums ir arī uh, kopīgs projekts. Bet uh, šī projekta rezultāti vēl nav taustami, tos grūti ir pārvērst skaitļos jo uh, mēs strādājām uh, pie uh, gāzes, atvainojos, pie elektrības pārvades tīkliem un to attīstības līdz 2050. gadam. Kā es teicu, skaitisku rezultātu vēl nav, bet ir skaidrs, ka ar esošiem tīkliem nepietiks, jo tie nepieļauj apjomīgu elektrības transferu starp Eiropas Savienību un Mēda valstīm. Uh, nepieciešams uzlabot tīklu kapacitāti, ņemot vērā uh, atjaunojamās enerģijas avotus. Un tīkli nav vienīgais uh, faktors, kaut gan arī viens no svarīgākajiem. Tāpat uh, jānodrošina integrētas sistēmas. Uh, tam uh, jābūt jaudīgām, neapdraudot sistēmas drošību. Uh, Eh, tam ir nepieciešami īpaši instrumenti, eh, stingrākas prasības ražotājiem, eh, labas kontrolas iespējas, kā arī jādomā par enerģijas uzlabāšanas iespējām un elastīgāku ražošanu. Un, ja mēs jau runājam par Ziemassvētku vēlēšanām, tad es gribētu, lai tiktu nodrošināta apusējamība, caurskatāmība un uh, mehānismi atjaunojamo enerģijas ražotāju certifikācijai un auditam. Paldies, Rodrīgesa kungs! Paldies par šo ļoti didaktisko prezentāciju. Jūs pastāstījāt par problēmām, eh, kas pašlaik pastāv. Mums nav īpaši daudz laika, bet es gribētu tomēr dot iespēju deputātiem uzdot kādus jautājumus. Vispirms došu vārdu Turmes kunga. Es gribēju uzdot jautājumu Montravelkungam. Jūs e, teicāt, ka medgrids e, ir paredzēts ne tikai e, atjaunojumu resursu integrācijai, bet arī mm, citiem. Šeit ir ļoti daudz dažādas iesaistītās organizācijas. Es esmu noraizējies par oglēm, jo, ja tiks palielināta ogļu izmantošana, tas novadīs pie katastrofas, vai Medgridam ir tāda tehniska iespēja integrēt lielo ogļu mašinēriju Tunisijā un, un tā tālāk. Resursi ir pārāk vāji, lai varētu izmantot šīs piesārņošās iekārtas. Un vai tehniski ir iespējams kaut kādīgi stāties pretī šai ekoloģiskai katastrofai? Un kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā? Kādas ir jūsu prioritātes eh, attiecībā uz ogļu importu iespēju uz Eiropas tirgiem? Es domāju, ka mēs parlamentā šeit esam pauduši ļoti skaidru pozīciju. Es domāju, ka droši vien arī jūs par to zinat. Uh, ka mums ir dokuments par infrastruktūru, un nu, tur ir attiecīgs paragrāfs, kur ir rakstīts, ka uh, Eiropas Savienība uh, nākotni uh, redz šādā gaismā. Ko, ko jūs domājat par mūsu sadarbību šai ziņā? Paldies, Turmesa kungam! Paldies, Terēza, lūdzu. Vārē domnului uh, Amrānei. Es gribētu uzdot jautājumu Amrānas kungam. Šis jautājums ir adresēts arī kolēģiem no Spānijas. Tad, kad mēs balsojām par enerģijas un klimata pārmaiņu paketi, mēs runājām par šo tīrās attīstības mehānismu, par CDM. Uh, kas ļautu dalību valstīm izmantot kvotu 3% kā maksimums no emisiju atļaujām. Ja šīs valstis palīdzēs trešajām valstīm attīstīties, un konkrēti palīdzēs trešām valstīm attīstīt energoefektivitāti, nu, e, e, efektīvas iekārtas un veikt investīcijas atjaunojumos resursos. Uh, Vai jūsu valstī šādas investīcijas tiek um, veiktas? Es sapratu, ka jūs meklējat investētājus. Tas varētu būt labs finansējuma avots. Un vēl, kāpēc dažas dalībvalstis, piemēram, Luksemburga, kāpēc eh, valstis ir pieprasījušas, eh, lai varētu izmantot šo 3% kvotu, tomēr nav izmantojuši šo kvotu. Kādi ir bijuši šķēršļi? Es no komisāra piebalga sapratu, ka šis mehānisms, CDM mehānisms būtībā nefunkcionē labi. Un ja ir tāds pieprasījums, kāpēc šī iespēja netiek izpētīta vairāk? un ja ir piesārņojums, un ir iespējams izmantot 3% kvotu, kāpēc tas netiek darīts? Paldies! Čas, gracias! Paldies, Adriāne! E, tā tad izskanēja divi konkrēti jautājumi. Viens jautājums Montravela kungam ir adresēts, došu vārdu viņam, nu, un pēc tam Amrāni kungs, un tad Rodrīgas kungs atbildēs. Montravela kungs, lūdzu. Paldies! Es atbildēšu uz Turmas kunga jautājumu, jo tas ir jautājums, ko es zinu, un tas ir adresēts Megridam. Jūs pareizi teicāt, ka mēs Medgridā neesam pār tādu spēkstacīju celšanu, kas piesārņotu apkārtējo vīdi. Mēs runājam par dažādiem pārvades tīkliem, mēs eh, pārvedam tālāk elektrību, kas tiek radīta dažādās centrālēs, arī saules vēja un ogļu. Un mm, mēs eh, būvējam pārvades sistēmas, kas spēj dažāda veida izcelsmes enerģiju pārvadīt, arī kodolu. Un ja mēs atgriežamies pie Eiropas tīkla, piemēram, Eiropas komisija un parlaments ja vēlas stiprināt starpsavienojumu starp valstīm, teiksim, Vācija, Spānija, Vācija, e, Francija, Spānija, Beļģija, tad tas nav nekas savādāks kā tā elektrība, kas tiks pārraidīta, transportēta pa jaunajiem tīkliem. E, tad medgrids neatbalsta piesārņojošu staciju būvēšanu, bet ja ir tīkls, tad ir iespējams jau kādu elektrību pārvadīt. Protams, mēs labāk gribam tādu, kas ir no atjaunojumiem, bet no otras puses mums ir jānodrošina drošs piegādes, mēs respektējam solidaritāti un arī jebkādu veidu elektroresursu apmaiņu. Paldies Montravel kungam. Abrānīkungs. Es nezinu, vai jūs gribat integrēt elektrības ražotāju Tunisijā, lai tā darbotos Marokā vai kā? Diezgan grūti man ir atbildēt uz šo jautājumu. Es domāju, ka elektriķiem ir priekšrocības, ka ir iespējams avansēt, iet uz priekšu, varbūt iet apsteigt politiskus jautājumus. Politiķi nav tehniķi, un kad ir runa par tādiem jautājumiem kā tīkla uzturēšana, lai tīkls labi funkcionētu, tad politiskā līmenī laikam par tādām lietām runāt nevarēs, bet par finansējumu mobilizēšanu mēs savos projektos mobilizējam pilnīgi visus avotus, lai atbalstītu projektus. Izmantojam visu, kas ir iespējams. Mēs izmantojam arī koncesiju kapitālu, par kuru jau runāju. E, tas ir paredzēts arī starptautiskos mehānismos. Mēs izmantojam arī tīro, tīras attīstības mehānismu. E, šis mehānisms par 3%, to, šī kvota man neko nesaka, jāsaka, esmu to piemirsis, laikam nāksies ieskatīties vēlreiz, lai būtu lietas kursā par to. Paldies. Gracias, señora Rane. Paldies. Rodrīgas kungs, ko jūs varētu teikt par visu šo? Paņemsim Marokas piemēru un Tunisijas piemēru Es eh, jau minēju, ka eh, visus šos piemērs eh, cenšoties iziet ārā no Eiropas konteksta. Ļoti pareizi, teiksim, nu, tas būtu pārāk vienkāršot, ja teikt, ka mēs varbūt varētu samazināt vēja ražoto elektrību Spānijā un tā vietā aizstāt to ar Marokā ražoto elektrību no vēja. Viens no mūsu mērķiem ir mazināt CO2 emisijas, un viens no veidiem ir izmantot vairāk elektrību, tīpaši tāda elektrība, kas ir ražota no tīriem resursiem. E, tātad pārvades sistēmas operatori, TSO. E, tad ir personas, kas vada šo sistēmu, tā kā transporta līdzekļu vadītājs, un tādā veidā darbojas arī transportēšanas sistēmas operators. Šeit ir noteiktas prasības arī attiecībā no sabiedrības, sabiedrība ir atkarīga no elektrības. Un varbūt šajā transporta līdzeklī viens ritenis ir no koka, viens no plasmasas, trešais no vēl kaut kā, un tas nav svarīgi. Galvenais, lai līdzeklis iet uz priekšu. Es nu, priekšsēdētāji saka, ka mums nāksies pabeigt šo debati. Paldies šai grupai par lieliskām prezentācijām un milzīgs paldies pilnīgi visiem par to, ka jūs ieradāties uz šo uzklausīšanu. Un tagad nodošu vadības grožu Klodam Turmesam. Un sāksies mums ceturtais panels. Uh, so, es, jā. Uh, I, I propose... jā, tā tad es aicinu nekavējoties sākt mūsu sēdi. Mums būs uh, viena problēma. Problēma ir tāda, ka pulksten sešos man būs jādodas prom, jo man ir jāiet uz uh, sarunām par remeti, kas ir caurskatāmība elektrības tirgu, kas arī ir ļoti svarīgi. Un uh, pēc tam es pieņemu, ka kāds no sekretariāta varbūt varēs uh, vadīt mana paneļa atlikušo daļu. Varbūt griba, jūs varētu izteikties pēc iespējas īsāk, jo teorētiski mēs bijām paredzējuši desmit minūtes katram ekspertam. Ja jūs varētu iekļauties vēl mazāk mm, minūšu skaitā, tad būtu tas vēl labāk. Markeš kundze ir eh, eksperte Eiropas komisijā, kas strādā pie Eiropas dimensijas eh, enerģetikas politikai un ir iesaistīta arī citos projektos. Tātad lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdātāji par šo ievadu. Pirmām kārtām eh, gribētu uzsvērt, cik eh, svarīgs ir tieši brīdis, kad notiek šis notikums, vismaz mums komisijā, jo, kā jūs zinat, bija paziņojums partnerība demokrātijai un uh, kopīgai labklājībai. Tas bija marta beigās. Tas aicināja vidusjūras uh, partnerību atjaunīgu energoresursu izmantošanā un enerģijas ražošanā, un tur tika norādīts arī, ka investīcijas uh, Dienvidu vidusjūras baseinā atbilstoši Eiropas plāniem līdz 2050. gadam CO2 samazināšanai varētu veidot jaunu partnerību, un ar nosacījumu, ka ir radīti pareizie tirgus apstākļi. Tāpat eh, par kaimiņattiecības eh, politikas nākotnī tika sniegts paziņojums vēl nesenāk, tur eh, ir paredzēts definēt jaunus projekts ar mūsu dienvidu kaimiņiem. Un visbeidzot, Būs vēl viens paziņojums, kurā būs izklāst, izklātīta ārējā Eiropas Savienības energopolitikas dimensija. Uh, kur starp citu, cita starpā būs norādīts arī uz iespēju izveidot jaunas partnerattiecības pakāpeniskai uh, līdzdalībai Eiropas Savienības uh, energotirgos. Kad vien mēs runājam par uh, enerģētiku dien, vidusjūras dienvidu reģionā, tad mums ir jāpatur prātā daži elementi. Pirmām kārtām mūsu kaimiņi iziet eh, nepieredzētas izmaiņas, eh, demogrāfisko izaugsmu, socioekonomiskās eh, izmaiņas, kas atspūgļojas sabiedrībās, visur, kur pilsoņi prasa savas tiesības līdzdarboties valstu politiskā un ekonomiskā dzīvē. Ir milzīgs iedzīvotāju skaita palielinājums šajās valstīs, tāpat laikā tās patērē daudz mazāk energoresursu uz iedzīvotāju nekā mēs, līdz pat uh, trīs reizes mazāk nekā mēs, piemēram, tādā valstī kā Ēģipta un Alžīrija, bet viņi mūs iedzen. Un viņu ekonomikas aug un attīstās daudz ātrāk kā vairumā Eiropas Savienības valstu. Visu šo iemeslu pēc energo patēriņš ir uh, paredzēts, ka tas dubulsi, dubultosies. Iepriekšējais runātājs no Marokas teica, ka mēs varbūt šo enerģijas patēriņu varētu reizināt ar 4 līdz 2030. gadam. Tas ir milzīgs uzdevums ne tikai tām valstīm, bet arī mums, jo mēs nedrīkstam aizmirst, ka investīciju izvēles un opcijas, kas tika veiktas tur, tās noteikti ietekmēs arī Eiropas Savienību, tāpēc jebkāda politika atjaunīgo resursu veicināšanai vidusjūras basēna dienvidos, eh, tai ir jārēķinās ar milzīgām energo vajadzībām, kādas ir un būs šim reģionam. Es neiedziļināšos detaļās par eh, finansēšanu atjaunīgiem energoresursiem. Eh, tur ir vairāki ietvari, eh, kas jau pastāv, jūs zinat, reģionālā sadarbības starp Eiropas Savienības un Dienvidu vidījūras mm, reģionu valstīm. Tas jau politiski tā teikt ir labi ietverts, pastāv asociatīvie nolīgumi un pastāv arī konkrēti sapratnes memorandi enerģētikas jomā. Komisārs arī atbalsta zināmas reģionālās sadarbības iniciatīvas, kā piemēram elektrot tirku integrāciju Magreb valstīs un tāpat arī citas iniciatīvas. Mēs sniedzam budžeta atbalstu sektoru reformām daudzās Dienvidu vidusjūras baseinu valstīs un mums ir vairāk reģionāla sadarbības eh, projekti. Veicinam arī atjaunīgo energoresursu izmantošanu un energoefektivitāti. Detalizētāk vēlāk tiks runāt noteikti par dažādiem uh, aizdevumiem un finansēšanas schēmām, kas ir pieejams FEMI pietvaros. Es gribētu tikai norādīt, ka ir ārkārtīgi svarīgi arī tas atbalsts, ko saņem enerģijas infrastruktūrām. Tālāk runājot par uh, šīs atjaunīgās enerģijas pirkšanu, bieži vien tiek norādīts, ka saules un citu atjaunīgo enerģi, atjaunīgās enerģijas uh, eksportēšana nozīmē, ka nepieciešams investīcijas dienvidu valstīs, bet ja mēs skatāmies uz plāniem 2020. gadam, tad ir grūti saskatīt, cik tas būs pelnesīgi šobrīd. Uh, balstoties uz informāciju, kas šobrīd ir mūsu rīcībā, Eiropas Savienība šķiet eh, nedaudz pārsniedz savu 20% mērķi līdz 20. gadam, un balstoties uz informāciju, kas ir sniegta nacionālajos plānos eh, no dalībvalstu puses, tur netiek minēts imports no dienvidu eh, vidusjūras reģionu valstīm. Uh, jo šim reģionam nav pieejams subsīdija režīms, kas ir pieejams dalību valstīm, un bez šādām subsīdijām saules enerģija, pat ņemot vērā augstāku saules radiācijas faktoru, tā tomēr nebūtu konkurētspējīga. Eiropas Savienības uh, tirgos turpmākajos gados. Es šeit runāju tātad par periodu līdz 2020. gadam. Saules enerģijas imports varētu kļūt konkurētspējīgs tālākā nākotnē pēc 2025. gada, atkarīgi no dažādiem faktoriem, no tehnoloģijām, cenām, CO2 izmešu cenām un uh, fosīlo kurnāmo cenām, bet arī tās ir grūti tik tālu prognozēt. Uh, Ir sarežģītāk un grūtāk uh, finansēt uh, atjaunīgo energoresursu izmantošanu, tīpaši saules enerģiju, uh, tīri socioekonomiskā konteksta pēc, jo ir palielinās pieprasījums, ir zemes cenas, ir subsīdijas, pastāv investīcija riski. Tātad minēja dažus tikai no šiem faktoriem. Tomēr vairākas valstis būtu gatavas publiskās subsīdijas, valsts subsīdijas tieši novadīt atjaunīgiem energof resursiem. Tas, protams, varētu veicināt tāds drosmīgs lēmums attiecībā, kas arī atspogļotos uh, um, mazumtirdzniecības cenās enerģijai. Vairākas dienvidu valsts ir nolēmušas sākt attīstīt atjaunīgo enerģiju, un tas ir, iet, tas ir iekļauts viņu socioekonomiskajos plānos. Mums ir jāatbalsta šīs valstis. Mūsu instrumentus ir jā izvērtē, jo ne tehniskā palīdzība, ne devītais pants ar to nepietiks, lai varētu veicināt liela mēroga investīcijas. Tāpēc komisijas priekšlikums uzsāk diskusijas par iespējamo Eiropas Savienības uh, un vidusjūras sadarbību uh, attiecībā uz uh, atjaunīgiem resursiem, kas ir ietvers arī investīcijas, tehnoloģiju pārsneses un uh, zaļās enerģijas pirkšana balstoties uz uh, peļnesību. Tas viss ir interesants jautājums. Šādas partnerības iespējamais saturs ir jādefinē vēl ar mūsu partneriem, mums ir jāstrādā ar dalību valstīm un uh, citām valstīm, tāpat arī ar starptautisko kopienu un organizācijām, lai to visu risinātu. Sarunas notiek starp Eiropas Investīciju banku, uh, Eiropas uh, Savienības vidusjūras sekretariātu valstīm. Tas viss attiec arī uz jautājumu, kas tika minēts pirmajā paneļa diskusijā par uh, enerģijas uh, attīstības politiku mums nevajadzētu aizmirst un par visu šo elektro ražošanas un patēriņu ķēdi. Paldies! Paldies, Paula, par to, ka izteicāties tik īsi. Man ir liels prieks uh, sveikt Valters kungu mūsu vidū. Mēs jau tikāmies, man šķiet, apmēram gādu atpakaļ sevis konferencē Pasaules banka ļoti aktīvu lomu spēlē. Uh, visos šajos procesos, un varbūt jūs varētu sniegt uh, jaunāko informāciju par to, kāda ir šobrīd situācija šajā frontē un cik veiksmīgi jūs esat darbojušies. Un tas bija viens miljards apmēram, ko jūs tur dalījāt. Uh, the... Jā, liels paldies par iespēju uh, piedalīties uh, šajā uzklausīšanā. Paldies par ievadvārdiem. Es centīšos izteikties tikpat uh, īsi kā uh, Pola. Uh, Varbūt, ka tas man arī izdosies, jo diezgan daudz kas jau izskanēja. Vēlos uh, it īpaši uh, uzteikt Marokas kolēģa teikto. Es ļoti bieži saku cilvēkiem, uh, ka vidusjūras reģionā uh, Maroka tagad spēlē vadošo lomu saules enerģijas iegūšanā. Eh, tas ir strateģisks izaicinājums Eiropai un arī citām Ziemeļāfrikas valstīm. Un tas ir labs paraugs, pēc kura tiekties. Eh, par eh, koncentrētās saules enerģijas iniciatīvu mūsu banka ir viens no partneriem Un kopā ar Eiropas komisiju un investīcijas fondu, kā arī Eiropas investīciju banku un Āfrikas attīstības banku uh, mēs piedalāmies šajā projektā. Ir arī uh, divpusējās attīstības aģentūras no Eiropas un arī no citiem reģioniem. Un es vēlos trīs lietas pateikt uh, par šo koncentrēto saules enerģiju. Vispirms, Mēs meklējam um, jaunās iespējas, lai nodrošinātu 24 stundas diennaktī um, enerģiju no avotiem, kas ir brīvi no oglekļa. Jo mums jāņem vērā arī klimata izmaiņas un arī no drošības uh, aspektiem tas būtu svarīgi. Mums uh, te ir dažādas iespējas - kodolenerģija, enerģija un e, citi enerģijas avoti, bet e, šīs saraksts ir jāpaplašina. Un uh, tāpēc jābūt ļoti proaktīviem, jāatbalsta jauno tehnoloģiju attīstību. Un uh, viens no risinājumiem, kas ir īpaši interesants, ir tieši uh, koncentrētā saules enerģija tūkstnešos saules enerģija ir par velti. Un tās izmantošana tāpēc ir ļoti interesanta. Tāpēc arī termālās enerģijas uzkrāšana un uzglabāšana ir ļoti interesanta. Un šī ir tehnoloģija, kas tiešām var sniegt lieliskus rezultātus. Jāņem vērā arī, ka šī tehnoloģija nav aizsargāta ar, ar patentiem, tikai 10% no tehnoloģijas uh, ir pakļauti procentiem, un uh, pastāv arī uh, rūpnieciskie uzņēmumi, kas var to īstenot, uh, stikla rūpnīcas, kas var uh, ražot uh, spoguļus, ir inženierzināšanas, tātad šī tehnoloģija ir realizējama. Uh, tā uh, ir bijusi svarīga jau pirms uh, Fukushīmas katastrofas, un tagad tā ir jo svarīgāka kļuvusi. Un Uh, mēs um, uh, cieši sadarbojamies ar piecām valstīm MENA reģionā, un mūsu prognozes ir tādas, ka var izveidot līdz 80 tūkstošiem darba vietu šajā reģionā tikai piecās valstīs. Un runa ir, uh, protams, par lielām investīcijām. Uh, bet eh, šīs darba vietas eh, būs, eh, tā teikt, blakne iegūtiem megavatiem. Runāt par tehnoloģijām, tā jau ir tehniski pamatota, bet, protams, jāņem vērā mēroga ekonomija, jo ar laiku izmaksas samazināsies. At, Te eh, tika izmantota metafora ar skolas bērnu, kas vēl īsti nav iemācījies steigāt. Bet eh, mēs saprotam, ka izmaksas ir tāpēc tik uh, augstas, uh, ka nav pieprasījuma vai pieprasījums nav pietiekams. Un tāpēc ir nepieciešamas ļoti nopietnas subsīdijas, uh, līdz šī tehnoloģija būs rentabla. Tad tieši tāpēc, sadarbojoties ar vairākām aģentūrām, uh, kuras es pieminēju, mēs sagatavojām veselu virkni, um, uh, veselu virkni uh, projektu uh, koncentrētās saules enerģijas jomā ar izmaksām aptuveni 6 miljārdu dolāru apmērā. Protams, uh, tas neatrisinās uh, problēmu, jo uh, kopēja jauda nebūs pārmērīgi liela, bet tas būs uh, demonstrācijas projekts un uh, tāpēc tas būs svarīgs. Pilot projekts šajā projektu virknē ir projekts Marokā. Šis projekts virzās uz priekšu ļoti ātri. Un uh, tieši šis ātrums uh, bija ļoti iespaidīgs. Uh, kāds jau ir pieminējis, ka visi šie projekti uh, iegūst finansējumu, bet svarīgi ir finansējuma uh, nosacījumi. Proti finansējumam jābūt uh, nepārāk dārgam, un koncesiju finansējums tika pieminēts. Eh, ja mēs runājam par klimata finansējumu Kyoto protokola ietveros, tad mums ir nolīgumi un uh, gadā tiek solīti miljārdi dolāru, bet uh, tas ir uh, cits uh, gadījums. Tad mēs šeit runājām par sešiem miljārdiem uh, dolāru, bet tas ir tikai sākums. Uh, Tāda ir atšķirība no uh, koncesiju finansējuma klimata jomā. Un tad, protams, mūsu mērķis ir eksports uz Eiropu, enerģijas padeve zaļajā tirgū. Un uh, šie uh, projekti ir jāpārvērš uh, konkrētos rezultātos. Mēs šodien redzējām uh, daudzas prezentācijas un citās konferencēs uh, arī bija daudz PowerPoint prezentācijas. Tagad ir laiks ieraudzīt spēkstācijas. Es domāju, ka tas ir iespējams. Nu, nezinu, uh, vai izdosies sasniegt 20% līdz 20, 2020. gadam, bet 20% ir tikai. Uh, atskaita punkts. Tas ir sākuma punkts, un mums ir uh, dažādi mērķi emisiju mazinājumam un atjaunīgajām enerģijām, uh, bet uh, šos mērķus vajadzētu atbalstīt visiem, lai mēs drīz varētu sākt slēgt jau uh, enerģijas piegādes līgumus un sasniegt konkrētus rezultātus. Paldies! Valters eh, kungs, viens no jautājumiem, kas šodien izskanēja, eh, bija iespējamais risks, eh, proti risks, kuru saskata finansēšanas pasaule šajos projektos. Un viena no iespējām samazināt šo risku un mazināt arī aizdevumu procentus, aizdevumu slogu, ir uh, izmantot Eiropas investīcijas. Mums ir veseli divi pārstāvji no Eiropas investīcijas bankas. At, lūdzu, vārds jums. Klauda, es runāšu pavisam īsi un neizmantošu savu prezentācijas materiālu, jo es gribētu tālāk attīstīt to, ko mēs jau šodien dzirdējām, un, un izmantošu citu prezentācijas. Un nākšu klajā ar četriem punktiem, komentāriem no savas puses, un pavisam īsi centīšos sniegt kādu ideju, ko mēs šobrīd veicam vidusjūras basēnā saules enerģijas uzņēmumā. Pirmkārt, eh, investīcija banka tik tiešām pagājušo gadu krīzes gadā <clears throat> finansēja 2,6 miljārdu eiro. Uh, vidusjūras uh, kaimiņu valstīs, partnervalstīs pēdējos astoņos gados esam finansējuši turpat vai 12 miljārdu eiro. Uh, un vēl 35 miljārdi eiro tika rasti mobilizēti vēl citās investīcijās, kas ir mūsu instruments vidusjūras reģionā. Uh, Un tas nozīmē, ka projektu finansēšanas jomā Investīcija banka ir lielākais uh, finansētājs vidusjūras uh, partnervalstīs. Un Eiropas parlamentam vajadzētu būt īpaši uh, uh, lepniem, jo šī ir jūsu banka. <clears throat> Tās uh, īpašnieki ir Eiropas Savienības 27 dalība valsts. Tātad tā ir uh, jūsu banka, jūsu instruments, un mēs lielā mērā esam atkarīgi no jums, jo EIB ne neizstrādā politiku. Tā strādā jau uz gatavas politikas, eh, ko izstrādā Eiropas komisija, parlaments un uh, eh, eh, Eiropadomu. Tātad mēs sakojam jūsu norādījumiem, un jūs iespējams zinat, ka jūs pat labam vedat sarunas par mūsu tālāko mandātu. Mēs esam lielā mērā jū, jūsu rokās, lai jūs pateiktu, kā mums strādāt, ko darīt savādāk un tā tālāk. Mēs sakojam jūs nospraustām prioritātēm un tām, ko nospraudām arī mēs, un galvenā prioritāte ir atjaunīgās enerģijas vidusjūras partneru valstīs, un tāpēc no šiem 12 miljārdiem, ko es minēju pēdējo 8 gadu laikā, 5,1 miljārds bija paredzēts uh, enerģijai. Un runāt par atjaunīgiem, Uh, resursiem mums ir 50% mērķis, un tas tikai dabīgi, tāpēc, ka EIB globāli ir lielākais finansētājs atjaunīgiem energoprojektiem visā pasaulē. Pagājušo gadu mēs ieguldījām 6,2 miljārdu eiro uh, globālā mērogā atjaunīgās enerģijās, un ko mēs darījām? Mēs uh, piedalījāmies daudzos vērtīgos projektos. Bija jautājums par Ķīnas tehnoloģijām. Mēs esam um, viens no lielākajiem finansētājiem Eiropā, tehnoloģijām, pētniecības un attīstības tehnoloģijām, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai noturētu konkurēt spēju šeit Eiropā. Runājot par tehnoloģiju, solārās tehnoloģijas tās nav jaunas EIB. Mēs jau esam veikuši vairākus projektus Spānijā, saules enerģijai, un tas ir kaut kas ļoti skaists un jauks, jo tas ir panākts Eiropā, virzot uz priekšu tiesību aktus, un jūs, principā, piespiedāt vairākas dalību valsts kārtīgi investēt atjaunīgās enerģijās, un tas mums deva pieredze arī Eiropā, veicot šādus pasākumus, un mēs tagad šo Eiropas līderu vadību labprāt iznesīsim arī ārpus Eiropas robežām. Mans ceturtais komentārs būs par uh, nākotni un attīstības palīdzību. Uh, Es uh, esmu strādājis uh, dažādos projektos Latīņamerikā, Āfrikā, un uh, partnerībai nav nepieciešamība finansiāla palīdzība. Jūs varat runāt ar Tunisiju, Libānu. Tos, ko viņi galvenokārt gaida no Eiropas, tā nav filantropija, bet viņi vēlas, lai viņus uztvertu nopietni, kā investīcija partneri šīs valsts vēlas investīci, vēlas investīciju iespējas. Un šīs, dalība, šīs valsts varbūt viņas nekad nekļūst par Eiropas Savienības dalību valstīm, bet ko tās sagaida no Eiropas? un no Eiropas Investīcija bankas ir darīt un rīkoties tādā veidā, kā mēs to esam jau darījuši 52 gadu pastāvēšanas laikā Eiropā. Tātad iesaistīt periferāls Eiropas Savienības, Eiropas valstis un panākt tajās ekonomiskās attīstības līmeni tādu pašu kā Rietumē Eiropā, dot investīciju iespējas. Uh, Un to tieši vēl šīs vidusjūras partneru valsts no Eiropas. Tās vēlas investīcija iespējas, un EIB ir instruments, kas ir jūs rokās, lai to darītu. Un Eiropas parlaments var spēlēt būtisku lomu 9. pants, ko jau minoja uh, sekretariāts un komisija. Tas ir ārkārtīgi svarīgs investīciju mobilizēšanai. Šorīt mums bija diskusijas ar Eiropas uh, komisiju un uh, UMF uh, sekretariātu. Uh, lai rastu finansiāls risinājums un lai domātu, kā pātrināt šos projektus. Un uh, man kolēģi pastāstīs sīkāk par vidusjūras eh, plā, reģionu plāniem. Paldies, uh, saka Tomazei kundze. Atjaunīga enerģija ir viena no mūsu prioritātēm. Mēs uh, investējām pagājušo gadu vien uh, vairāk kā 1,4 miljārdus uh, eiro vidusjūras reģionā. Uh, Arī vidusjūras solārās enerģijas uh, plāns uh, šeit piesaistās, jo 2008. gadā Ekofin padomu un uh, ministrs deva EIB mandātu koordinēt finansiālo vidusjūras saules enerģijas plānu ieviešanai. Tātad tā ir bijusi viena no mūsu prioritātēm, un mēs esam strādājuši kopā ar UFM un galvenajām iesaistītajām pusēm. I, I will not uh, uh, explain what the Mediterranean Solar Plan is because it. Tātad šis vidusjūras un saules enerģijas plāns, uh, tas jau tika prezentēts ilgi, nerunāšu par to sīkāk, bet EIB mēs saņēmām šo mandātu no Ekofina padomas, nustērām to nopietni. Mēs veicām vairākas aktivitātes, finansējām pētījumu par atjaunīgo uh, potenciālu reģionā, un šī pētījuma mērķis bija identificēt konkrētus projektus visās deviņās vidusjūras partneru valstīs. Un mēs sastādījām sarakstu 85 projektu garumā. Tas bija pirmais, tā teikt, pamata, pamata stūrakmens šajā vidusjūras un saules enerģijas plānā. Pēc šī pētījuma ko mēs veicām ar um, eh, Trust fondu palīdzību. Mēs esam sastrādājušies ar mūsu partneriem no um, finanšu puses, lai rastu finansējumu konkrētiem projektiem. Un šobrīd mēs uh, finalizējam procedūras, lai ieviestu Uh, projektu Marokā, kas ir projekts, ko minēja arī mūsu, kole, uh, ko Džons minēja, uh, minēja, jo to finansē EIB, Pasaules banka, Āfrikas attīstības banka. Tātad tādā veidā mēs uztveram šo projektu ieviešanu, strādājot kopā ar citiem finansētājiem. Papildus šiem projektiem ir vēl citi konkrēti projekti reģionā, kas uh, pašlaik tiek uh, izvērtēti investīciju bankā. Mēs šeit runājam par uh, vēja, saules enerģijas tehnoloģijām. Mēs vēršam uzmanību uz visām valstīm. Pašlaik <clears throat> mums ir vairāk projekti, kas tiek izstrādāti Ēģiptē, Marokā, Jordānijā. Mēs ļoti nopietni uztveram šo uzdevumu uh, ECOFIN un FEMI padomas uh, uzdevumā. Vēl pēdējais komentārs. Mēs ne, nedaram visu šo darbu vieni paši no vienas puses. Mēs uh, vienojamies, ka jā, ir nepieciešams uh, saņemt uh, dotācijas vismaz šo projektu sākuma fāzē, jo dažas te tehnoloģijas vēl ir ļoti tādās agrīnās pakāpēs, tāpēc mums ir nepieciešams dotācijas no, piemēram, no Eiropas komisijas. Katrs uh, finansētājs par to vienojas, un mēs uh, sastrādājamies ar Pasaules banku un tīri divpusējā pusē ar citām finansēšanas organizācijām, lai nodrošinātu šo finansējumu. Tātad tas ir tas, kādā veidā mēs uh, uzskatām, šie mērķi būs sasniedzami, tātad strādājot kopā un start, uh... Eh, veicinot arī dotācijas, lai varētu uzsākt šo projektu ieviešanu. Paldies! Un pirms mēs pārējām pie uh, Fukei kundzes, uh, jautājums par riskiem. Kāda ir jūsu analīze? Kas ir jādara, lai mazinātu riskus? Mums būs jāfinansē lielie pirmie projekti. Un eh, es eh, jūtu, ka jūsu teiktais vieši tāda liela pārliecība, bet lielākais jautājums ir tāds. Mums būs, protams, jānodrošina caurskatāmība, devītais pāns un citas lietas, bet kādus instrumentus Eiropa varētu nodrošināt, lai samazinātu eh, aizdevumu procentu likmes, vai ir kaut kas, ko mēs kā politiķi politikas veidotāji, ko mums vajadzētu saprast un ko mums vajadzētu, tā teikt, virzīt šai sakarībā. Ļaujiet man precizēt. Uh, viens no svarīgākajiem riskiem šajā reģionā ir uh, politiskā nedrošība. Tā atbaida investorus. Eiropa Un konkrēti investīciju banka ir izveidojusi lielisku instrumentu, proti tas nosec politiskos riskus. 0,5% liela komisijas maksa par to tiek iekasēta. Un kā tas darbojas praksē? Ir vesela virkne investoru, Eiropas uzņēmumi, kas uzdod mums jautājumus, kad tad var sākt darboties Lībijā. Pašlaik viņiem nav nepieciešams mūsu finansējums, viņiem nav nepieciešama nauda, naudas tur pietiek, bet nepieciešamas garantijas pret politisko nedrošību. At, piemēram, kad politiskā situācija normalizēsies un uh, investori tiks ielaisti valstī, tad Eiropas Investīciju banka piedāvās šādu apdrošināšanu pret politisko risku. Un tad uh, investīcijas būs it kā apzīmogotas ar Eiropas zīmogu, ar Eiropas investīciju banku piedalīšanos. Un tas ir kā papildu svīra, lai izmantotu šīs investīcijas. Es uh, domāju, ka tā ir ļoti laba ideja, un es gribētu, lai Eiropas parlaments atbalstītu šo instrumentu. Protams, ir arī citi riski - juridiski riski, ekonomiskās dabas riski. Un mums ir īpaša darba grupa, kas veltīta e, šādu risku pārvarēšanai. Piemēram, viens no risinājumiem ir e, parakstīt nolīgumu starp valsti un Eiropas komisiju, kurā nosegt e, pamatnosacījumus, lai piekļūtu uh, investīciju finansējumam. Tātad ir nolīgums ar Eiropas komisiju, kas nosaka, uh, uh ka partneri valstī obligāti uh, šis uh, nolīgums ir jāievēro, lai saņemtu finansējumu no investīciju bankas. Paldies! Un tagad atkal pie devītā pānta par iespējām un uh, problēmām, kas var būt saistītas ar 9. pantu. Dörte Fukē strādā jau vairākus mēnešus vai pat gadus pie šī jautājuma, un viņa pastāstīs mums, ko tad īsti darīt un ko nevajadzētu darīt. Paldies priekšstādātāji! Amrāna kungs, dāmas un kungi, man ir liels prieks piedalīties šajā uzklausīšanā. Man ir uh, prezentācija, bet es to tagad uh, jums visu nerādīšu. At pirmā lieta, ko gribu teikt, esmu juriste, un kā juriste strādāju šajā jomā jau labu laiku. Darbs joprojām nav pabeigts. Tas ir uh, savstarpējās mācīšanās pasākums. Mēs iegūstam pieredzi Bet uzreiz jāsaka viena lieta. Jauki piedalīties uh, kaut kādā procesā, kas uh, tiešām uh, realizējas, uh, kur ir taustāmi rezultāti, kur runa nav tikai par attiecībām uh, starp uh, Ziemeļāfriku un Eiropas Savienību, bet arī par attiecībām Eiropas Savienības iekšienē. Un es gribētu uh, pastāstīt precīzāk par šo devīto pantu un noņemt šo misticisma plīvuru. Devītais pants būtībā uh, ir dažādi interpretējams un tā saturs ir atkarīgs no tā, ko jūs ar to gribat darīt. Devītais pants ir daļa no trīs elastības mehānismiem uh, atjaunojamo energoavotu direktīvā. Tur ir mērķis, proti 20% Eiropas Savienības līmenī, kas ir jāsasniedz attiecībā uz atjaunojamajiem energoresursiem. Attiecībā uz energoefektivitāti dažas dalībvalstis vēlējās izmantot elastības mehānismu, tāpēc tas ir iestrādāts šajā koncepcijā. Mēs nevaram tagad uh, vienkārši pārslēgt visas sistēmas uz atjaunojamo enerģiju. Šīs izmaiņas uh, var būt ļoti dārgas, un, lai novērstu problēmas, ir elastības mehānismi, daļa no tiem ir devītais pants. Mēs to, to izmantojam, mēs tam piekrītām. Bet jāuzsver, ka devītais pants tiek izmantots uh, ļoti specifiskiem nolūkiem, proti rūpnieciskiem transferprojektiem. Runa nav par kaut kādu jauno tehnoloģiju, eh, bet par ļoti dārgajām saules enerģijas tehnoloģijām. Lūdzu to apzināties un nepārspilēt ar 9. pantu. Bet ko tas īsti nozīmē? 9. pants nozīmē, ka ja jūs atbalstāt kādu projektu, uh, ja Eiropas Savienības valsts atbalsta projektu trešajā valstī, un uh, projekta mērķis ir gūt kaut kādu labumu kopienā, tad jums ir tiesības izmantot uh, šo uh, atjaunojamo enerģijas daudzumu, uh, lai iekļautu to savā sasniedzamajā mērķī, kā daļu no sava enerģijas uh, maisījuma. At nerunāšu tagad par uh, subsīdijām atsevišķiem iekārtām, bet problēma ir par patērēto enerģiju. Tad ir trīs nosacījumi. Ekvivalents elektrības uh, daudzums ir nominēts uh, starpsavienojuma kapacitātēs un ir noteikta uh, izsasmes valsts, visas tranzīta valstis un mērķa valsts. Tad visas valstis, eh, kas vēlas izmantot šo zaļo elektrību, var, var neatrasties kaimiņos ražotāju valstī, tad jānosaka visi, visas tranzīta valstis. Tad jānosaka arī konkrēta atbildība Eiropas pusē. Eh, Šīs elektrības apjoms un ražošana eh, notiek tajā pašā laikā periodā, uz kurām attiecās atjaunojamās enerģijas kvotas. Eh, un, ja tas viss tā notiek, tad eh, viss ir lieliski, visi uh, no tā kaut ko iegūst. Bet par dažām lietām, uh, nu, protams, es varu runāt tagad par vairākām problēmām un sarežģījumiem, bet tagad laika nav daudz. Varu tikai pievērsties dažiem projektiem. Un kā jūs ziniet, ja mums klāt ir divi juristi, tad būs trīs dažādi viedokļi. Bet uh, teikšu, fiziskā enerģijas padeve eh, un eh, pārvade. To ļoti grūti ir pierādīt, jo eh, starpsavienojums ir starp vairākām valstīm. Uz to attiecās vairāku valstu likumdošanas, gan vienā, gan otrajā vidusjūras pusē. Un tāpēc te nepieciešama pierādījuma sistēma. Daļēji tas ir politisks jautājums, un arī pašreizajā diskusijā ieplūst propagandas elementi, no kuriem es vēlētos izvairīties. Atstāsim propagandu citiem nolūkiem. Daži mēģināja teikt, ja e, mums varētu būt izcelsmes garantijas kā certifikāti, bet kā jūs ziniet, mēs diskutējām par šīm garantijām ar komisiju, un komisija pašā sākumā vēlējās izveidot šādu zaļu certifikātu, tad komisija tomēr uh, Eh, piekāpās un atzina, ka tas uh, nav iespējams paredzētajā veidā. Jo būtībā eh, šāds certifikāts tikai pierādītu, ka enerģija tiek uh, nodota no vienas valsts otrajai. Tā nekādā veidā uh, neskar uh, enerģijas izmantošanu un zaļās enerģijas iekļaušanu valsts kvotā. Daži uzskata, ka finansēšanas labad vajadzētu šo zaļo elektrību, kas tiek ražota trešajā valstī un tiek ievadīta pārvades tīklā trešajā valstī, eh, tā būtu jāatskaita uzreiz no nacionālās eh, schēmas. Tie dalību valsts vēlas to darīt, uh, tad jālūkojas, ko var darīt ar direktīvu. Direktīva tomēr nosaka, ka nevar šo enerģiju izmantot, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, jo direktīvā ir pateikts, ka vienīgā elastība, kuru mums uh, dod devītais pants, salīdzinot ar citiem mehānismiem, ir piekļuve uh, citai valstī. Tad runa nav par trešo valsti. Runa ir par to, Tad, ja jūs izmantosiet tiešām uh, šādu risinājumu, tad kāds cits varētu pateikt, ka jūs uh, nepareizi interpretējat devīto pantu. Bet, protams, var noslēgt vienošanos uh, starp Eiropas Savienības dalību valsti un trešo valsti, piemēram, Maroku, par piekļuvi jūsu sistēmai. Bet tad ir jautājums, kā jūs iegūsit E, savu labumu. Te mēs jau runājam par statistiku, par pilnīgi citu konstelāciju nekā tad, kad sadarbojas divas dalību valstis. Tur var rasties lieli sarežģījumi. Es saprotu, ka esmu jau runājusi daudz. Tā, vienu lietu vēlos tomēr jums piedāvāt no prezentācijas. Ir jautājumu saraksts par pārobežu uh, e, tranzītu tīklu, tad, piemēram, kādas ir starpsavienojuma procedūras vai trešā valsts uh, veicina atjaunojamo energoresursu izmantošanu, kādas ir maksas, kādas ir maksas tranzīta operatoriem, kā notiek transakciju kontrole un tā tālāk. Ir 40 līdz 50 jautājumi, uz kuriem būtu jāatbild. Un Es to saku ne jau tāpēc, lai visus apbēdinātu, bet eh, gribu tikai atkārtot to, ko teica komisijas kolēģe. Mums jāstrādā pie divpusējiem nolīgumiem, jāizstrādā starpsavienojumu kodeksi, jārunā par informācijas apmaiņu. Un uh, eh, Trumpas dalību valstīm ir uh, tieši attiecības starp dalību valstīm. Uh, Spānijai ir jāpaveic uh, kaut kas izcils, lai to akceptētu kā palīgu valsti, teiksim, Francija vai Vācija. Bet mums visiem ir atjaunojamās enerģijas darba kārtība, un tā iet tālāk par 2020. gadu. Mums jau ir strateģiski plāni 2030. gadam. Un tāpēc uh, nevar jau teikt, jā, izbeigsim visus darbus Spānijā, un mēs paņemsim šo enerģiju tieši no Ziemeļāfrikas. Nav runa par to, uz kurien tā tiek pārvadīta - uz Dienvidu Zviedriju vai Ziemeļvāciju. Nē, mums jāmaina visa sistēma kopumā. Tāpēc aicinu turpināt darbu, virzīties uz priekšu un izmantot devīto pantu ļoti piesardzīgi. Paldies par šo prezentāciju. Es esmu nedaudz sarežģītā situācijā, jo parasti tie ir tikai de parlamenta deputāti, kuriem ir ļauts uzdot jautājumus, un eh, es eh, šajā gadījumā varu dot vārdu tikai tev. Eh, Tā ir traģēdija šīm uzklausīšanām, kas notiek vēl ceturtdienas pēcpusdienā. Un man ir vēl viena problēma. Man ir jādodas uz šīm sarunām. Tāpēc es gribētu ierosināt sekojošo. Pirmām kārtām, sirsnīgi pateicos visiem šeit parlamentā, kuri norganizēja šo pasākumu. Uh, tas bija Roila kungs, priekšsēdētājs, kurš uzticējās uh, dažiem deputātiem, kur izstrādāja šo pasākumu programmu. Uh, darbinieki ir ļoti cītīgi strādājuši. Mm, Gribu aicināt piecelties tos, kuri strādāja, kuri veic šo visu smagu organizatorisko darbu. Aplausu viņiem! Uh, Tā tad ierosināt sakojošo. Šis ir tāds zinošs cilvēku kopums un būtu ārkārtīgi žēl, ja mēs šeit pieliktu punktu. Ja kāds varbūt varētu uzņemties uh, vadību, aizvest jūs uz bāru, varbūt uh, kaut kur Luksemburgas laukumā, atsūtiet man īsziņu. Uh, pēc pusstundas es jums varēšu pievienoties un mēs varētu turpināt uh, Eh, šīs ārkārtīgi interesantās diskusijas. Ja kāds varētu šo iniciatīvu uzņemties un vadīt, tad eh, man tas būtu vislabākais iespējamais